Jā, guten Morgen! Labrīt, kolēģi! Herzlich, hat ja gesagt. Tā tad es jau teicu vakar, ka sāksim akurāt tieši precīzi laikā, un to tūlīt arī darīsim. Tūlīt pat ķersimies klāt sastajam darba kārtības punktam, tā ir elektroniskā balsošana. Es ceru, ka visi esat paņēmuši līdz savus balsošanas kartiņas. Un tad tās attiecīgi jūs varētu šobrīd ieviedot iekārtās, lai mēs varam pārbaudīt un sākt darbu. Vispirms, lūk, ziņojums par elektromagnētiskajiem laukiem. Tūlīt paķeramies klāt. Pirmais kompromisa grozījums C1. Kas par? Tie lūdzu pats liet rokas. Pret. Atturs C1 pieņemts. Tālāk C2, kas par, pret, atturs, arī tas ir pieņemts. Nonākam pie C3. Par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk. Piektais grozījums par pret atturs pieņemts. Tālāk 44. par pret atturas attu, tātad atturas noraidīts. 45. Par. Pret. Atturas. Norādīts. Sastais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais, 47. par. Nē, atvainojos, 7. pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret Dann springen wir zu 54. 44. par. Nē, 54. par. Tātad pret. Atturas noraidīts. Piecdesmit piektais par pret atturs noraidīts. 58. par pret atturs noraidīts. Tālāk 57. par pret atturs noraidīts šķiet. Tālāk pārējam pie 61. par pret atturas 61. noraidīts. Tālāk, nākamajā lapusē, 63. grozījums par pret atturs noraidīts. 64. par pret atturs noraidīts. 65. par pret atturs noraidīts. Tālāk pārlecam pie 71. grozījuma. 71. par pret atturs pieņemts. Nākamais. 75. par. Pret. Atturs. Lūdzu. Atturs. Pieņemts. Jā, priekšādātāji. Man ir ierosinājums. Varbūt, ka no 75. līdz pat līdz 91. Ja mēs varētu balsot blokā par visiem grozījumiem. Citādi mm, šķiet, ka viss būs pārāk gari. Nē? Tātad mans ierosinājums ir no 76. līdz 144. balsot blokā. No 100, no 116. līdz 144. Citādi balsosim mūžīgi. Nu, mēs, kolēģi, varētu no 70, no 75. mēs jau nobalsojām, varam blokā balsot tad, ja nevienam nav iebildumu. Tā tad, labi, tā tad no 76. līdz 81. par, pret, atturs, norādīts. No 76. līdz 81. grozījumam viss ir noraidīts. Tālāk. 8, no 82. par 82. balsosim atsevišķi, jo tur ir dažādi priekšlikumi. Tātad 82. par? Pret? Atturas. Noraidīts. 83. par? Pret? Atturas. Pieņemts. 84. par? pret, atturs pieņemts, 85. par, pret, atturs pieņemts, 87. par, pret, atturs pieņemts, 88. par, pret, atturs pieņemts Noraidīts. 89. Par? Pret? Atturs. Pieņemts. 90. Par? Pret? Atturs. Noraidīts. 91. Par? Pret? Atturs. Noraidīts.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 93. ar nelielu labojumu, tieši tā kā jūs to redzat savos sarakstos, kas par? Pret? Atturs? Noraidīts? Deviņdesmit sastais par pret atturs pieņemts. 97. par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk nonākam pie simtā grozījuma par, pret, atturs, noraidīts. 101. par, pret,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 atturs bija noraidīts. Tālāk balsosim par 111. Da, divās daļās. Pirmā daļa Labi, pārbaudīsim šo elektroniski. Pirmā daļa elektroniski. Ja. Alle haben abgestimmt, damit ist die Abstimmung geschlossen. Visi nobalsojuši, balsojums beidzies. 22 par, 31 pret. 8, 8 asturējās. Neviens neaturējās atvainojiet, tātad noraidīts. Pirmā daļa noraidīta. Nonākam pie otrās daļas. Kas par? Pret? Atturs. Otrā daļa pieņemta. 24. par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 pret, atturas, pieņemts. Es ir saņemts priekšlikums tālāk balsot blokā no 116. līdz pat 144 tas ļoti labs priekšlikums, manuprāt, ir, kas ir par šādu visu šo grozījumu bloku, par, pret, atturs. Visi šie grozījumi no 116. līdz 144. ir noraidīti. Nu tad nonākam tālāk pie 31. Par, pret, atturs. Pieņemts šķiet, pieņemts. 20, 32. par pret atturs pieņemts. Tālāk pie apsvērumiem nonākam. Pirmais grozījums, to iesniedz referents, viņš lūdzu atbalstīt par, pret, atturs, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Tālāk 36. par pret atturs pieņemts. Tālāk 37. par pret atturs noraidīts. Ceturtais grozījums par pret, atturs pieņemts. Tālāk 39. ar mutisko grozījumu. Un tas jums acu priekšā, kas par? Pret? Atturs pieņemts. 41. par, pret, atturs noraidīts, 42. par, pret, atturs noraidīts. Un tagad balsosim par atzinumu projektu kopumā. Tas ir noslēguma balsojums elektroniski. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Mm -hmm. mag es ja gar nicht sagen, aber die SD. Nu, tomēr sociālistu un demokrātu grupai ir viens balsotājs par daudz. Bitte ein. Tātad vienu kartiņu lūkšu izņemt. Līdz ar to balsojums beidzies, 55 par, neviens pret, 5 atturējās. Apsveicam referentu. Wir... Tālāk nonākam pie nākamā darba kārtības punkta, arī tas ir elektroniski, arī tas ir balsojums. Referente Juta Hauga. So, komm jetzt. Tātad nonākam pie budžeta izpildes apstiprināšanas es vispārējais budžets, pirmais grozījums par pret atturs noraidīts, otrais par pret atturs noraidīts, un nonākam pie gala balsojuma, sākam balsojumu elektroniski, lūdzu. Visi kolēģi nobalsojuši? Lieliski, beidzam balsot. 55 par, 1 pret, neviens neturējās, pieņemts. Apsveicam jūtu haugu. Nonākam tālāk pie astotā darba kārtības punkta Eiropas vīdes aģentūras budžets. Šeit ir viens grozījums iesniegts. Kas par? pret, atturs pieņemts. Līdz ar to tālāk gala balsojums elektroniski sākam balsot. Wahlgang geschlossen. Beidzam balsot, 57 par, neviens pret viens atturējās, pieņemts. Arī šeit apsveicam Jūtu Haugu, kas ir ziņojuma referenta. Nonākam pie devītā punkta. Balsosim par Eiropas zāļu aģentūru. Pirmais grozījums par pret atturs noraidīts. Otrais grozījums pa daļām. Pirmā daļa par pret atturs. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa tālāk par pret atturs noraidīts. Tālāk, trešais grozījums ar mutisku grozījumu. Pirmā daļa pat, pret, atturs pieņemts. Tātad trešais grozījums Pēdējais teikums par, pret, atturs, norēdīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturs. Vēl joprojām balsojam, kolēģi. Noraidīts. Piekrītat? Priekšādātāji, es gribu nākt atkal klajā ar priekšlikumu attiecībā uz savu mutisko grozījumu. Vai es varētu jums to nolasīt? Tātad, ierosinājums ir šāds. Ja iekšējais revīzijas dienests savā ziņojumā, ko tas sagatavoja 2000. Šā, 2000. gadā turpina konstatēt neadekvātu novērtējumu, tad, tad EMAS izpildirektors e, nāk klajā ar informāciju par to, kā EMA grasās visas procedūras e, korģēt un labot, lai tās atbilstu standartiem. Nu, tad man ir tāds jautājums gan referentam, gan viņa vēnu referentiem, gan aģentūras kontaktpersonām. Jā, esam jau vienojušies par to, ka tas, kā tas šobrīd formulēts, eh, tad par to varam balsot. Tā tad varam šādā veidā par to balsot, arī par mutisko grozījumu, ja? Labi? Ok, stimi. Labi, tad balsosim par to par. Pret? Aturs? Pieņemts. Tālāk sastais grozījums par pret atturs pieņemts. Atvainojot, atvainojiet, sastais tika noraidīts sevi labo priekšādātājs. Septītais ar mutisko grozījumu divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Tātad gala balsojums, sākam elektroniski balsot. Beidzam balsot 59 par, 1 pret, 1 atturējās. Pieņemts. Apsveicam Jutu Haugu. Yeah. So, jetzt kommen wir zur. Lieliski. Tālāk runājam par EPNI, ir pārtiks nekaitīgumu iestāde, pirmais grozījums. Divās daļās, pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņems. Otrā daļa ar mutisko grozījumu. Par. Pret atturs noraidīts. Tālāk jābalso mums par e, atsevišķi par otro, otrā daļas tekstu par pirmajā grozījumā par pret atturs pieņemts. Tālāk. Vēlties pārbaudīt elektroniski labi? So, ja, zweiter Teil ohne. Par otro daļu bez mutiskā grozījuma balsojam. Tātad par sākotnējo tekstu. Par sākotnējo tekstu vai par sākotnējā grozījuma tekstu? Jā, grozījumu sākotnējo tekstu. Grozījumu sākotnējo tekstu. Jā, sākam balsot. So, ist geschlossen. Beidzam balsot. Rivelīni. 13 par 47 pret atturē, at, noraidīts. Nonākam pie otrā grozījuma par pret atturs noraidīts. Kommen wir zum Abänderungsantrag. Trešais grozījums ar mutisku grozījumu kas par, pret, atturas, pieņems ar vienu atturēšanos. Jetzt kommen wir dann. Sastais grozījums par pret atturs noraidīts. Abendungsantrag. Septītais ar mutisku grozījumu no referenta puses par pret atturs. Šķiet, ka pieņems, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. Der Wahlgang ist geschlossen. Beidzam. 47 par 13 pret pieņemts. Pilnīgi skaidri pieņemts. Tālāk gala balsojums. Sākam balsot elektroniski. Der Wahlgang ist geschlossen. Beidzam balsot 51 par 10 pret pieņemts. Un atkal apsveicam Jutu Haugu. Tālāk nonākam pie nākamā darba kārtības punkta - Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs. Šeit nav grozījumi iesniegti, tāpēc uzreiz varam pāriet pie gala balsojuma elektroniski. Sākam balsot šobrīd. Die S&D Fraktion S un D grupai, sociālistu grupai atkal ir viena balss par daudz. Vienam deputātam kartiņa jāaizņem. Labi, tagad viss ir kārtībā, beidzam balsot. 58 par, 1 pret. Pieņemts. Nākamais 12. darba kārtības punkts Eiropas ķīmisko vielu aģentūra budžeta izpildes apstiprināšana. Tātad vispirms pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais par pret atturs pieņemts. Nu un tad gala balsojums par visu ziņojumu elektroniski. Sākam balsot und geschlossen. Beidzam balsot. 59 par, viens atturējās, neviens nebija pret. Līdz ar to pieņems un apsveicam atkal jau jutu haugu. Dann steigen wir gleich ein mit ab. Nu tad turpinam balsot. 13. punkts, pirmais grozījums par, pret, atturs. Pieņemts. Otrais grozījums trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs nav īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Kolēģi, tātad par otro, otrā grozījumu, otro daļu. Die EVP hat einen. Šoreiz tautas partijai viens balsotājs par daudz. Mm, godātie tautas partijas deputāti vienojoties, kurš izņem, kad labi, beidzam balsot 24 par 33 pret, noraidīts. Un tā tad otrā daļa noraidīta otrajam grozījumam. Nonākam pie otrā grozījuma trešās daļas. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Nonākam pie trešajā punkta, trešā grozījuma, pirmā daļa par. Pret. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 par 24 pret pieņemts. Tālāk, ceturtais grozījums, pirmā daļa. Par? Pret? Atturs? Pieņemts? Piektais grozījums, otrā daļa. Par? Pret? Atturs? Jāpārbauda elektroniski. Tātad piektā grozījuma otrā daļa. Beidzam balsot. 7 par 52 pret, nu pilnīgi skaidri noraidīts. Trešais grozījums Eh, un ceturtais grozījums abiem otrā daļas tās ir identiskas, kas par? Pret? Atturs? Pieņemts? Sastais grozījums par? Pret? Atturs? Noraidīts? Septītais par? Pret? atturs jāpārbauda elektroniski. Tātad elektroniski balsojam par septīto grozījumu. Beidzam balsot 23 par 36 pret noraidīts. Astotais grozījums ar mutisko grozījumu. pret. Pieņemts. Devītais ar mutisko grozējumu par, pret, atturs, pieņemts. Desmitais par, pret, atturs. Jāpārbauda elektroniski. Elektroniski balsosim par desmito grozījumu. Beidzam balsot. 23 par 37 pret noraidīts. 11. Par? Pret? Atturs. Noraidīts.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 atturs pieņemts. 15. par pret atturs pieņemts. 16. ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts. 17. par pret, atturas pieņemts. Un gala balsojums elektroniski lūdzu. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 57 par 3 pret neviens neaturējās. Apsveicam referentu. Rivelīnī kungu un vēl gandrīz, es, gandrīz jau pabeiguši esam, bet viens ziņojums tomēr vēl palicis. Hm? Gandrīz aizmirst to, nē. Sievietes un klimata pārmaiņas. Tas ir 14. darba kārtības punkts. Ich habe meine weibliche Seite nicht vergessen. Nu, nē, nē, nē, savu feminīno pusi tomēr neesmu atstājis mājās šodien, kolēģi referente ir ehm, Debrunas kundze, viņa gan šodien nav klāt, bet tas nekas, balsot par ziņojumu varam vienalga. Pirmais grozījums par? Pret? Atturs? Pieņemts. Trešais par? Pret? Atturs? Noraidīts. Otrais par? pret, atturs pieņemts, piektais par, pret, atturs pieņemts, šķiet. Pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski, balsosim par piekto grozījumu. So, der Wahlgang ist geschlossen. Beidzam balsot 28 par 29 pret 1 atturējās. Hm. Norādīts. Tālāk. Sastais par pret atturs pieņemts. Ceturtais par pret pret, atturs pieņemts, septītais par, pret, atturs pieņemts, astotais par, pret, atturs pieņemts, devītais par, pret, atturs noraidīts, desmitais par, pret, pret, atturs pieņemts, 11. par, pret, atturs noraidīts, 12. par, pret, atturs noraidīts, 13. par, pret, atturs noraidīts, 15. 15. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Četrpadsmitais par, pret, atturs pieņemts Pieņemts. 16. Par, pret, atturs. Pieņemts. 17. Par, pret, atturs. Pieņemts. 18. Par, pret, atturs. Pieņemts. 20. Kalanena grozījums par, pret, atturs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 pret, atturs pieņemts, 23. par, pret. Labi, 22. pārbaudīsim, ja vēlties. Der Wagen ist eröffnet. Und der Wagen. Beidzam balsot. 29 par 30 pret noraidīts tomēr. Jā. Viens atturējās. Noraidīts. Labi, ka pārbaudījām. 23. tālāk. Kas par? Pret? Atturs jāpārbauda elektroniski atkal. Nav skaidrs par 23. elektroniski tātad, kolēģi. Un beidzam balsot. 44 par 13 pret pieņemts. Divdesmit piektais par pret atturas pieņems. Divdesmit sastais par pret atturs pieņems. 24. par pret atturs pieņems. 27. par pret atturs pieņemts. Nu, un tad gala balsojums elektroniski, kolēģi. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 par, 7 pret 4 atturējās. Pieņemts. Apsveicam referenti De Brūnas kundze, Die Abstimmungen sind damit beendet. Ich bitte. Godātie kolēģi, esam nobalsojuši par visiem ziņojumiem, ko vajadzēja šodien. Tie kolēģi, kas vēlas šeit palikt, tiek laipni aicināti to darīt, un tie, kas vēlas pamest šīs telpas, tiek aicināti to darīt pēc iespējas ātrāk, tā lai mēs varētu turpināt darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir Lindas Makevansas mutiskais jautājums. Komisijas pārstāvs vēl nav ieradies, bet mums nevajadzētu zaudēt laiku, un tādēļ es aicināšu izteikties Linda Makavanu. Viņa teiks ievadrunu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mani jautājumi ir uzdoti komisijai, un mums ir nepieciešams komisijas pārstāvi klātbūtnie. Ja komisijas šeit nav, es domāju, mums vajadzētu gaidīt. Un ja komisijas pārstāvi tomēr ir, priekšsēdētājs tikko kā teica, ka viņas vēl nav zālē. Tā tad mēs varam sākt, saka priekšsēdētājs, varam sākt tieši tā, kā esam paredzējuši. Došu vārdu komisijas pārstāvim izteikties par šo mutisko jautājumu, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, dāmas un kungi. Mani sauc Sabina Lokreņē, es esmu nodaļas vadītāja. Šī nodaļa atbild par medicīnisko aprīkojumu un tehnoloģijām, un tā atrodas uh, Sanko ģenerāla direktorātā. Uh, Eh, Stanī kundze drīz arī pievienosies mums, kamēr viņas vēl nav. Es varu sākt atbildēt uz Makavanas kundzes jautājumu. Pirmkārt, gribu pateikties viņai par šo jautājumu. Par to mēs runājam kā par PIP atgadījumu. Eh, tās ir poliimplanta protēzes, kas tiek gatavotas Un eh, šī kompānija Francijā ir izmantojusi ļoti sliktas kvalitātes materiālu, eh, krāpdamies tādējādi, eh, jo dokumentos tiek pieminēts pavisam cits materiāls, ko izmanto šiem te krūšu implantiem. Uh, dokumentos parādās medicīniskais silikons, bet patiesībā tika lietots industriālais rūpnieciskais silikons, tātad neapšaubām notikusi krāpšana. Komisija ļoti uzmanīgi sēko šim gadījumam, izmeklē to ciešā sadarbībā ar dalību valstīm, it īpaši ar Francijas un Vācijas attiecīgiem varas iestādēm. Mēs cenšamies noskaidrot visus apstākļus šai lietai. Tas Torī kundzes vēstule tika nosūtīta Francijas varas iestādēm, mēs saņemam atbildi, ka e, Francijas varas iestādes februāra sākumā nāks klajā ar ziņojumu šajā jautājumā. Vācijas varas iestādes arī veic šobrīd atbilstības pārbaudi Pagaidām vēl visa informācija nevar tikt atklāta, jo turpinās izmeklēšana. Ir vēl divi būtiski jautājumi, kas mums ir jānoskaidro. Pirmkārt, kā atrisināt patreizējo situāciju, jo šobrīd mums nav kopīgas pieejas attiecībā uz eh, izmaksu pārvaldīšanu dalību valstīs. Uh, Dalība valstis ir ierosinājusi šos te PIP implants izņemt no apgrozības. Atsevišķi dalība valsts, tāds kā Francija un Vācija. Citas dalība valstis uzskata, ka nevajag tās izņemt no apgrozības, bet ir nepieciešams uzraudīt tās sievietes, kurām ir um, iešūti šie te implanti um, un izlemt katru gadījumu atsevišķi. Piemēram, apvienotā karalista tā uzskata. Dalība valsts turpina uzraudzīt šo situāciju un pieņem dažādus mērus un pasākumus dalību valstu līmenī. Lai palīdzētu lēmumu pieņemšanai dalību valstīs, komisija ir izveidojusi īpašu komisiju, eh, kas nodarbojas ar medicīnas kā aprīkojumu drošības pārbaudu, un esam uzdevuši šim uh, šai komisijai uh, nākt klajā ar pārskatu par šo konkrēto jautājumu līdz janvāra beigām. Otrs svarīgais jautājums - kā novērst līdzīgus atgadījumus nākotnē? Šīs atgadījums notiek laikā, kad komisija iz, pārskata likumdošanu par medicīnisko ap, aprīkojumu. Komisija ir paredzējusi līdz 2012. gada pirmā pusgada beigām pieņemt šos jaunos tiesību aktus. Esam jau paredzējuši vairākus uzlabojumus sistēmas stiprināšanai. Šie uzlabojumi palīdzēs izvairīties no līdzīgiem atgadījumiem nākotnē. Pieminēšu dažus no tiem. Mēs vēlamies stiprināt uzraudzību, tāpat arī eh, dalību valstu uzraudzību pār dažādām um, atbildīgajām organizācijām. Ir nepieciešams uzlabot tirgus uzraudzību, uh, kas būtu jādara dalību valstu kompetentajām iestādēm un centralizēti jāziņo par dažādiem incidentiem un tendencēm, kur nepieciešams, tad pēc tam nāksim klajā ar kopienas pasākumiem. Un visbeidzot, mēs vēlamies uzlabot medicīniskā aprīkojuma izsekošanas pasākums. Nu, piemēram, katram aprīkojumam vai dažādiem aprīkojuma veidiem būs nepieciešama smalkāka identifikācija. Tad Tāpat laikā komisija ļoti rūpīgi pēta šo te PIP implantu gadījumu, domājot par to, kādas, ko mēs varam mācīties no šīs kļūdas, lai uzlabot nākotnē medicīnas kā aprīkojuma drošību. E, pēc mediātoru gadījumu tika jau izdota jauna likumdošana. Domājams, ka arī šajā gadījumā mēs varētu uzlabot eh, tā saukto stresa testa likumdošanu attiecībā uz medicīnisko aprīkojumu. Mums vajadzētu pirmkārt ievākt visus faktus kopumā un noskaidrot, kas ir noticis un kāpēc. Otrkārt, izanalizēt tos tiesību aktus, kas ir spēkā konkrētā incidenta gadījumā. Treškārt, izvērtēt to, cik lielā mērā uh, mūsu patreizējais priekšlikums būtu novērsis šo problēmu. Ceturtkārt, definēt eh, vai nolemt, vai ir nepieciešami papildus pasākumi mūsu priekšlikumā, lai nodrošinātu to, ka nākotnē šādi līdzīgi incidenti kā ar PIP protezēm ne, ne, nenotiktu. Stresa testa laikā mēs eh, noteikti pamatīgi pētīsim to, kā atbildīgās iestādes ir veikušas auditu, eh, piemēram, vai ir notikuši pārsteiguma kontrolas pasākumi ražotāju iestādēs. Eh, pārbaudīsim uzraudzības mehānismus. Šobrīd ražotājam pašam ir jāziņo par dažādiem incidentiem. Uh, Tāpat arī pētīsim starptautisko sadarbību, piemēram, audita jomā. Manuprāt, tas pasākumu klāsts, kas jau šobrīd ir paredzēts, un tie papildus pasākumi, ar kuriem mēs nāksim klajā, pēc stresa testiem noteikti būtiski uzlabos šo sistēmu un nodrošinās to, ka tikai droši un efektīvi medicīniskā aprīkojuma eh, produkti ieradīsies, parādīsies tirgu un tie palīdzēs Eiropas pilsoņiem nāks tiem par labu, nevis par ļaunu. Paldies! Paldies komisijas pārstāvē! Linda Makaven ir pirmā runātāja no deputātu vidus. Runātāju sarakstā ir diezgan daudz cilvēku, katram var atvēlēt tikai divas minūtes. Bez tam šeit šobrīd atrodas arī Europe by Satellite televīzijas komandu uzņemšanas grupa. Tā tad jūs tiekat filmēti. Lūdzu, Linda Makavena. Paldies priekšsādātāji. Esmu ļoti gandarīta, ka Eiropas komisija ļoti nopietni uztver šo jautājumu un vēlas risināt to steidzami. Tāpat kā vairums cilvēku arī mani šokēja tas, ko es uzzināju par šo te medicīnisko aprīkojumu problēmu. Protams, ka sākotnējā problēma ir tīša krāpšanās, ko veikusi, veicis kāds uzņēmums. Ir ļoti grūti pieņemt tiesību aktus pret uh, kriminālu noziegumiem, kas novērst kriminālu noziegumus. Ir viens jautājums, ko es gribētu noskaidrot. Komisijai grib uzdot šo jautājumu pirmkārt par inspekcijām. Viena no problēmām ir tā, ka šī PIP pro, uh, eh, kompānija slēpās no regulējušām iestādēm, slēpa to, ka uh, rūpnieciskais silikons tiek izmantots medicīniskā silikona vietā. Vai nākotnē kaut ko mēs darīsim, lai kontrols notiktu neparedzēti? Jo līdz šim ir bijis tā, ka trīs nedēļas iepriekš ir jāpaziņo, ka būs šī kontrola. Otrs jautājums ir par koordināciju ar ANO pārtikas un medikamentu administrāciju un citām starptautiskām kosmosam aģentūram. Vai tā ir taisnība, ka amerikāņu pārtikas uh, un zāļu aģentūra pirms vairākiem gadiem sazinājās ar šo Francijas uzņēmumu, jo viņiem jau bija aizdomas par kaut ko, kas šeit notiek nepareizi. Vai nākotnē varētu paļauties uz to, ka būs labāka koordinācija, kā Eiropas varas iestādes neko nezināja, ja jau amerikāņi to zināja? Vai mainīsies veids, kā tiek ievākti dati dalību valstīs, vai ir iespējams koordinēt šos datus labāk Eiropas Savienības līmenī, datus par medicīnisko aprīkojumu? Kāda šī koordinācija šobrīd un kāda informācija ir mūsu rīcībā par dažādu veidu silikona implantiem un protēzēm? Un visbeidzot jautājums par šo a, aprīkojumu izsakošanu. Jūs pieminējāt svītru koda ideju katram aprīkojumu Eh, gabalam. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Eh, ir nepieciešams, lai ražotāji izsekotu katra konkrēta aprīkojuma dzīvei. Un arī uh, kontrolas organizācijām vajadzētu būt tādai iespēja. Manā valstī, piemēram, valsts varas iestādes nezina, kuri cilvēki lieto kādu aprīkojumu. Uh, Es zinu, ka parlaments kaut ko tādu izsakojumības jomā prasīja tad, kad runāja par šo te direktīvu. Vai komisija atbalstīs šādu pieeju? Paldies Lindai Makevinai, Francos Grosteit lūdzu nākamā. Bet vispirms Rihards Zēbers lūdzu. Paldies! Francos Grostēta diemžēl nevarēja šeit ierasties, jo viņai jāpiedalās citā sēdē šorīt. Viņa gan man lūdza komentēt šo jautājumu. Runa ir par Francijas uzņēmumu, taču viņu ražotās protēzes tiek izmantots visā Eiropā. Runa ir par apmēram 500 tūkstošiem sieviešu, kuras varētu skart šī problēma. Tā ir ļoti plaša eh, problēma eh, ar ļoti tālajošām sakām. Jautājums. Uh, kā mēs varētu padarīt Eiropas tiesību aktus tādus, kas vairāk aizsargā mūsu patērētājs. Uzklausījām komisijas pārstāvi un Lindu Akave, Makavenu. Mēs saprotam, ka ir dažādi pasākumi, kas tiek veikti. Ja runājam par medicīniskiem produktiem, tad ir nepieciešams, lai būtu tāds drošības līmenis, kāds jau ir attiecībā uz medikamentiem. Ir ļoti daudz mūsdienīgu produktu, kurus ir grūti atšķirt. Nu, piemēram, ir grūti pateikt, vai kaut kāds konkrēts produkts ir medicīniskais aprīkojums vai medikaments. Es domāju, ka līdz ar to mūsu regulējumam ir jābūt vēl smalkākam. Pacientiem visā Eiropā ir jābūt pārliecinātiem un drošiem, ka viņi lieto produkts, kas ir ļoti kvalitatīvi un atbilst visaugstākiem standartiem. Kā mēs varam palīdzēt to nodrošināt? Uh, Eiropas tirgu ir 500 miljoni patērētāju. Dalību valstu regulējums nav pietiekams, lai atrisinātu šo problēmu. Es domāju, ka tieši pie Eiropaiskā līmeņa mums šeit ir jāķeras un jārīkojas. Bez tam mums jācenšas šajā uzraudzības mehānismā iesaistīt arī pacientus. Gan pirms uh, kāda medikamenta vai aprīkojuma atļaušanas, gan tā atļaušanas gaitā. Tirgus uzraudzība ir būtisks pasākums, kas palīdz izvairīties no problemātiskām situācijām. Informācija patērētājiem ir elements, kas mums noteikti jāpaturprātā. Gribu uzdot jautājumu komisijai, kad jūs nāksiet klājā ar konkrētiem priekšlikumiem. Paldies Zeberkungam, tagad Pēters Līze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Linda, ka uzņēmies uh, iniciatīvu šajā ļoti dramatiskajā gadījumā. Skaidrs, ka Eiropas komisija ir sākusi jau sagatavošanas darbu, lai uzlabotu medicīniskā aprīkojuma direktīvu ir jādara tā, lai dalību valstu struktūras būtu labāk aprīkotas ar dažādiem uh, likumdošanas aktiem, lai būtu labāka tirgus uzraudzība. Izsekojamība ir ļoti svarīga. Komisijas pārstāvs vakar teica, ka Dānijā arī ir atsevišķi gadījumi ar šiem TPIP implantiem. Šķiet, ka ir 60 bīstami PIP implanti, kas ir izmantot kādā konkrētā klī, klīnikā. Taču tur ārstēšanos saņēma vairāk nekā tūkstoši cilvēku. Šīs klīnikas darbs tika pārtraukts, tā tika slēgta, visi dokumenti tika iznīcināti. Sievietes, kas tur ārstējās, nezinu, kāda veida implanti viņām ir iešūti. Es nezinu, vai mums vajadzētu nokopēt amerikāņu tiesību aktus, mums vajadzētu tos vispirms uh, analizēt. Ir uh, kāda vāca eksperta pieteikta ideja. Ir pārs, nepieciešams pārsteiguma kontrols ne tikai ražošanas vietā, bet arī tajās vietās, kur tiek tirgot šie produkti, aptiekās un citur. Tāpat kā medikamenti, arī medicīniskais aprīkojums var tikt viltots to pārdošanas ķēdes uh, laikā. Uh, gribētu aicināt komisiju pārdomāt šīs lietas un nepieciešamības gadījumā iekļaut šu, šīs idejas jaunajā direktīvas priekšlikumā. Paldies Pēterim Līzim. Uh, Dagmar Rotbērenta lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka tas ir briesmīgi, ka mums ir jārunā par medicīniskā aprīkojuma jautājumiem tikai tāpēc, ka ir noticis skandāls. Uh, Problēma ar medicīnisko aprīkojumu pastāv jau kopš direktīvas pieņemšanas brīža. Domāju, mēs visi zinām, ka šī direktīva nepilnīga un tādēļ komisija strādā pie jaunā varianta. Viss tas, kas šeit ir izskanējis, ir pilnīgi pareizi, taču nekas no tā, kas šeit ir pateikts, nenovērsīs līdzīgas situācijas atkārtošanos nākotnē. Agrāk ar veco likumdošanu dalībvalsts pašas varēja iecelt uh, um, tādas struktūras, izveidot tādas struktūras un atbildīgās uh, personas, kas pārbauda mm, tehniskas lietas. Taču tas ir smieklīgi. Uh, Vācijā vienā pašā ir 16 dažādas aģentūras, kas kontrolē šo lietu, un ražotājs var izmantot jebkuru no šīm 16 aģentūrām, arī Francijas ražotājs. Uh, var eh, braukt arī uz kādu citu valstu, piemēram, uz Itāliju, izmantot kādu no šīm privātām kontrolas aģentūrām, pateikt, ka viss ir kārtībā. Tagad mēs dzirdam, ka šo te implantu ražotājs vienkārši visu skrāpa un teica, ka tiek izmantots medicīniskais silikons. Lai arī kas būtu rakstīts viņu dokumentos, es nedomāju Eh, vai to varētu arī patiesībā pārbaudīt pēc dokumentiem, vai šis te silikons ir mm, piemērots medicīniskiem mērķiem vai nē. Tādēļ es gribētu aicināt Eiropas komisiju atbildēt, vai jūs piekrītat domai, lai arī kā beigtos šis gadījums. Galvenā problēma ir ar kontrolas aģentūrām dalību valstīs Kā vēlaties uzlabot šo likumdošanu? Es domāju, ka viens no veidiem ir izveidot vienotu kontrolas mehānismu. Aģentūra Londonā varētu būt kā centrs, kuram atskaitās dalībvalstu kontrolas aģentūras. Es nedomāju, ka vajadzētu turpināt šo situāciju, kad ražotāji izvēlas kontrolas aģentūras komisiju. Vai jūs mums piekrīt, vai jūs piekrītat tajā, ka ir nepieciešams cits autorizācijas process medicīniskam aprīkojumam? Uh, atsevišķas kategorijas no 1 līdz 3 vajadzētu iesaistīt šajā te autorizācijas mm, procesā. Ir arī kombinētie produkti, kuros ir dažādas aktīvās sastāvdaļas, kas noteikti ļoti pamatīgi jāpārbauda. Domāju, ja būsim atrisinājuši šos te jautājumus, tad mums nevajadzēs nekādas ko pārsteiguma kontrols. Kris Devis. Tagad es runātāju sarakstu noslēgšu Man liekas, ka katrs runātājs jau tā var saņemt tikai vienu minūtu runāšanai. Vispirms Kris Dēvis, pēc tam Mišela Rivasī, Aņo, Antonesku, Šeldemozer kungs. Un vēl daudz runātāju pēc tam. Hībner, Vaisgerber. Tāds lūk veido šis saraksts. Tagad to noslēdzam. So, dann ist die Rednerliste geschlossen. Alle sind drauf. Wir müssen. Labi, kolēģi, runātājs saraksts ir noslēgts. Lūdzu, nepārsniedziet pusotru minūtu. Kristēvis pirmais runātājs. Paldies priekšsēdētājiem. Man ir divi konkrēti jautājumi komisijas pārstāvē. Šie krūši implanti no Francijas kompānijas PEP, e vai tie tika apstiprināti Francijas regulējošajā iestādē? Uh, vai tie saņēma Eiropas atbilstības zīmi. Ja tas tā bija, ja šī atbilstības zīme tika piešķirta, tad vai dalību valstu regulējošām iestādēm ir jau kāda iespēja uh, novērst šāda produkta izplatīšanu valstī, ja tam tiek piešķirt šī kvalitātes zīme? Paldies! Priekšsēdētājiem nav ieslēgts mikrofons. Nākamais runātājs Mišela Levasī lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu atgādināt kolēģiem, ka ir vairāk nekā 500 tūkstoši sieviešu pasaulē, kas šos implantus ir saņemuši 30 tūkstoši Francijā, apmēram 30 tūkstoši Anglijā, bet lielākā daļa Latīņamerikā. Kolēģi šeit runāja par certifikācijas problēmu Certifikācija nenotika Francijā, kā kāds kolēģis šeit teica, certifikācija veica Vācijas uzņēmums, Vācijas struktūra. Ja šī kontrolas struktūra ir jau certificējusi medicīnisko aprīkojumu, Protams, ir nepiecieš... nav nepieciešams veikt kontrols ar iepriekšējo brīdinājumu. Māsakungs, kas ir šī uzņēmuma direktors, noslēpa visu informāciju, kas liecinātu par to, ka silikons bija rūpnieciskais silikons. Protams, ļoti svarīgi, lai būtu šīs Eiropas eh, marķējums eh, Ja ir kāds eh, krāpnieks, tad viņš, protams, centīsies slēpt pēdas, un tādēļ kontrolēm jābūt ir mm, neplānotām. Nākamais jautājums ir par dalībvalstu aģentūram. Ķīrurgi Marseļā jau 2008. gadā atklāja šo implantu uh, problēmas, un viņi stājās sakaros ar dalību valsts aģentūrām. Ir nepieciešams ātrāk reaģēt uz sekundāriem efektiem, ko rada šie implanti. Uh, Treškārt, kāda lieta, par ko neviens nerunā šeit, tā ir ķirurga atbildība. Kā tas var būt, ka ķirurgi gadiem ilgi lietoja šos implantus? Sievietes atgriezās pie viņiem pēc operācijas, jo implants bija pārplīsis un ķirurgi nevienam neko neteica. Es domāju, no juridiskā viedokļa jārunā arī par ķirurgu atbildību, jo ķirurgi saņem milzīgus milzīgu atalgojumu par šīm operācijām. Es domāju, ka Eiropā ir nepieciešams izveidot tādu regulējumu, kas ņemtu vērā visus šos aspektus. Testorī kundze, šķiet, ka ir līdzīga problēma arī ar vaginālajo medicīnisko aprīkojumu. Eh, šie, šīs aprīkojums tiek lietots gan Eiropā, gan arī ASV, un to vajadzētu pārbaudīt tieši tādu pašu stresa testu kā krūšu implants. Priekšādātājs, es gribētu aicināt runātājs nepārsniegt pusotru minūti. Nedomāju, ka katrs varēs šeit runāt divar pus minūtes. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt ir jākonstatē, ka kārtējo reizi esam iekļauti uh, sanitārā skandālā Eiropas Savienībā. Diemžēl kaut ko tādu esam pieredzējuši jau iepriekš ar uzņēmumu mediators. Rodas dažādi jautājumi par kuriem, uz kuriem jāatrod ir atbildi, un mēs ceram, ka komisija var atgādināt. Kā Linda Makavina mums šeit atgādina, ir jāzina, va, mēs zinām, ka jau kopš 2000. gada eh, ASV zāļu aģentūra uzrakstīja vēstuli PP uzņēmumam, kurā norāda, ka pēc tam, kad tika veikta inspekcija uzņēmumā Sensurmēr, tika konstatēts, ka pro, šīs te protēzes implanti ir problemātiski. Otrakārt, vai Eiropas komisija var apstiprināt, ka Jūs zinājat, ka 2005. un 2006. gadā apvienotajā karalistē tika iesniegts vairākas sūdzības par šīm PIP protēzēm, bija radušās veselības problēmas sievietēm. 2006. gadā tika iesniegts līdzīgas sūdzības arī Francijā, un Francijas plastiskie ķīrurgi ir mēģinājuši pievērst visu varas iestāžu uzmanību šai problēmai 2008. un 2009. gadā šis uzņēmums šobrīd tiek likvidēts, PIP tiek slēgts, bet visi zināja, ka PIP protezes bija lētāks nekā citas, bet neviens neuzdev jautājumu, kāpēc? Kā jūs to pareizi atgādinājāt, komisijas pārstāve, ir direktīva, kas ir spēkā, vai šis uzņēmums ir pārkāpis šo direktīvu? Es jums piekrītu, ka, protams, ir nepieciešams uzlabot šo direktīvu eh, attiecībā it īpaši uz medicīnisko aprīkojumu. Paldies! Elēna Antonesko lūdzu. Pusotru minūtu un nevairāk jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Skaidrs, ka tas gadījums, par ko šodien runājam, uh, rada ārkārtīgi daudz jautājumus par drošību un regulējumu nepieciešamību. Taču eh, mēs jau ļoti sen runājam par šo jautājumu, runājam par to, ka jāuzlabo regulējums. Gribētu vērst komisijas uzmanību uz to, ka jāņem vērā arī jaunās tehnoloģijas un tehnoloģiskā attīstība šajā jomā, piemēram, nanotehnoloģijas. Domāju, ka mums ir nepieciešama daudz stingrāka likumdošana šajā te trešajā kategorijā. Uh, piekrītu tiem kolēģiem, kas teica, ka ir jāuzlabo uzraudzību un izsakojamību visam aprīkojumam, jo īpaši šiem te implantiem. Un ir nepieciešama arī atgriezniskā saita informācija no patērētājiem. Es nezinu, vai šie te kontrolas uh, eh, aģentūras, kur šobrīd ir vairāk nekā 80, uh, eh, vai uh, šī sistēma ir piemērota. Mēs gaidām, ka komisija nāks klajā ar labāku, caurskatāmāku regulējumu, kas piedāvās pilsoņiem lielāku drošību, tanī pat laikā, arī respektējot iekšējā tirgus vajadzības. Paldies, ļoti labi, ka iekļāvāties jums atvēlētajā laikā. Čalis skundze, lūdzu. Nese Šainas. Čalis skundze. Jā, paldies. Un liela daļa runātāja jau uzdeva jautājumus, kurus vēlējos uzdot arī es. Un tomēr man ir tikai viens jautājums komisijai, patiesībā tas varbūt būtu sava veida brīdinājums. Šāda veida situācijās, kad ir tik ārkārtīgi daudz blakus efektu, es domāju, ka ir jāveic arī sava veida tiesu medicīniskā izmeklēšana, lai noskaidrot, kas notiek un kāpēc. Ir eh, arī pieļauta riska likumdošanas jomā un Mēs esam ignorējuši veselu virkni noteikums, un tāpēc ir situācija izveidojusies, kāda tā ir. Runājot par regulējošo iestāžu informētību un arī par šo iestāžu nozīmēšanu un auditu veikšanu, es domāju, ka ir jābūt godīgumam un jābūt skaidram, kā tas notiek. Piemēram, manā valstī uh, regulators, eh, regulātori tiek informēti, un es nezinu, vai tā tas notiek arī citās valstīs. Mums vajadzētu izvairīties no dažādu procesu duplikācijas, jo, ja situācija tāda izveidojās, tad kaut kas var procesā pazust, jo regulātoru pārliecīga uzraudzība arī nenāk par laiku, nenāk par labu. Tāpēc es vēlētos zināt, vai varētu tikt izveidota savu veidu procedūra un algoritms šādu, pro, šādu uzraudzības un kontrolas veikšanai. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, šalda mūsu skundze. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es eh, piekrītu visiem iepriekšējiem runātājiem, ka problēma šeit ir liela, un mans jautājums komisijai ir sekojošs kurā brīdī Eiropas pacientiem būs iespēja pilnībā uzticēties implantiem, jo šodien tas nav iespējams. Dānijā ir zināms, ka apmēram 500 pacientiem ir implantēti PIP pacienti, un eh, dakteri un ārsti to ir zinājuši jau gadiem. Pagājušajā gadā kompānija atsauca savus produktus tirgu, un šobrīd Dānijā pacients nezin, vai viņiem, eh, vai viņiem ir Jautājums iet par gūjas, proc, par gūjas protēzēm, tātad drošība nav pietiekami laba šajās uzraudzībās. Eiropas pacientiem ir jābūt pārliecinātiem, ka, kad produkts tiek palaists Eiropas tirgū, šim produktam ir jābūt drošam. Un es vēlētu zināt, kad būs labāka sadarbības starp dalību valstīm tirgus uzraudzībā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Eh, Sofija Okonu. Paldies, kolēģi, jā, daudz kas jau tika teikts. Man trīs punkti piebilstami. Pirmais, gribu teikt, ka šīs, eh, visi šie medicīniskie mm, instrumenti, lietas ir, ir vajadzīgi zināmai daļai pilsoņu. Nu, lūk, tad mēs runājam gan par implantiem, bet arī, piemēram, par sirds stimulatoriem un tā tālāk, kas varbūt ir vajadzīgi uz īsāku laiku, varbūt uz ilgāku pacientiem. Uh, bet visi šie, visi šīs medicīniskās iekārtas, nu, protams, ne, netiek, netiek pakļauts tādām pašām procedūrām kā zāļu laišanai tirgū. Un tāpēc varbūt, ka ir vajadzētu izstrādāt tādas procedūras komisija, kas būtu tikpat detalizētas un striktas kā tās, kas tiek piemērotas zālēm, kad tās tiek lētas tirgu otrām kārtām. Uh, Eh, visa šī krāpniecība ir saistīta, protams, ar izmaksām. Un eh, tika teikts, ka šie implanti izstrādāti Vācijas laboratorijās, jo lūk, tur lūk, esot tik smalki šīs laboratorijas, kā Francijā un Beļģijā nav. Un tur notika šī kontrola. Nu, bet tad man ir jāvaicā. Vai tad nav panākta kaut kāda veida harmonizācija, vai nav saskaņot standarti visā Eiropas Savienībā, tā lai, š, lūk, šāds Francijas uzņēmums nevarētu atrast kaut kādus apiešanas soļus, dodoties uz Vāciju vai kur citur. Un visbeidzot, tas kontrols, par ko runājām. Kad, piemēram, runājam, ka tiek inspicēts kāds restorāns, vai tas ir gana atbilstīgs higienas normām un tā tālāk, uh, tad tādā gadījumā šīs inspekcijas notiek objektīvi un tā tālāk, bet tad kā tas ir iespējams, ka mēs joprojām brīdinam šos rūpniekus tajā brīdī, kad gras, grasamies vērt infekciju? Nē, tām jānotiek pēkšņi un negaidīti. Jolanta Hībner. Paldies, un tagad Jolanta Hībners kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. Mēs runājam par ārkārtīgi nopietnu situāciju Un, eh, protams, ka iedzīvotāja veselība ir ārkārtīgi būtiska. Mēs runājam par daudzu sieviešu veselību. Mēs eh, runājam par sievietēm, kuras eh, cietušas no, piemēram, vēža slimības un tad ir izmantojusi silikona implantus veselības uzrabošanai. Tāpēc es vēlētos uzdot jautājumu komisijai, ko komisija darīs turpmāk kontrolas uzlabošanai un eh, no kura brīža komisijai ir bijis zināms par iespējamiem PIP implantu blakus faktoriem. Kurā brīdī komisija ir uzsākusi šīs kontrolas? Es varbūt nevēlētos eh, šeit vainot eh, ķirurgus un citus veselības aprūpē strādājošos, ka tie ir izmantojuši neadekvātus materiālus. Protams, ka implanti, ja tie ir certificēti, ķirurgs tos izmanto un viņam ir uzticība certificētam materiālam. Un e, tas nenozīmē, ka ķirurgam būtu jāuzskata, ka kaut kas ar certificētu materiālu nav kārtībā. Tātad mans jautājums, ko komisija ir darījusi vai ko tā darīs turpmāk, lai pievērst arī citu ražotāju un uzņēmumu uzmanību tam, lai netiktu izmantot nekvalitīvi medicīniskie materiāli. Un tagad Vaisbergers kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Runājot par šo PIP gadījumu, tad tas ir ļoti labs pierādījums tam, ka ir kompānijas, kur strādā jau faktiski aiz kriminālā robežas. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot šo gadījumu, lai pārskatītu medicīniskā aprīkojuma direktīvu un lai uzlabotu kontroli. Jo nevajadzētu izveidoties situācijai, kad eh, krūšu implantu ražotājs vispār var izmantot rūpniecisko silikonu. Un kā tad notiek tirgus uzraudzība? Līdz ar to, ja kādam ir izsniegts certifikāts un atļauj kaut ko ražot, tad eh, tas jau nozīmē, ka šādi notikumi, šādi gadījumi paši par sevi nav iespējami. Un tomēr, kā mēs redzam, tas notiek. Mums ir nepieciešams vairāk un labāks, labāk uzraudzība, ne tikai brīdī, kad tiek piešķirts certifikāts, bet uh, arī turpmāk. Līdz ar to Es uzskatu, ka pārbaudēm ir jābūt iepriekš nepaziņotām, un pārbaudēm ir jānotiek arī visā ražošanas ķēdes garumā, ne tikai gala ražotāja uzņēmumā. Un kā jau Pēters Līze teica, brīdī, kad e, šie medicīniskā aprīkojuma produkti nonāk pacientu rokās vai veselības aprūpas personāla rokās, arī šajā ķēdes posmā ir jānotiek kontrolēm un pārbaudēm. Jā, tātad pārbaudas ir nepieciešams visa procesa garumā. Prieksēdētājs, paldies! Un nākamais, nākamā runātāja Kukovičs kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs! Godātie kolēģi! Medicīniskie izstrādājumi, tajā skaitā arī implanti, lielā mērā ir ļoti liela ekonomiskā labuma avots. Un patiesībā medicīnas e, aprīkojumam atvēlētais budžets ir samērām nepārskatāms. Kā mēs zinām, pasaulē arvien pieaug krūts vēža saslimšanas gadījumu, un daudzām sievietēm krūts implanti ietilpst vēža ārstēšanas terapijas ciklā. Es uzskatu, ka likumdošanā vajadzētu būt iekļautiem arī nosacījumiem par labākas informētības sniegšanu pacientēm. Sievietēm ir jābūt labāk informētām, un sievietēm ir jāap, jāapzinās, ka silikona implanti nav nākotne. Silikona implanti ir tikai risinājums. Mums ir vairāk jāuzsver veselīga dzīvesveida nozīmīgums, un es uzskatu, ka šo aspektu vajadzētu iekļaut turpmākos likumdošanas aktos. Priekšsēdētais, paldies! Un nākamā ir Mairēda Magines skundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Divi aspekti, kurus vēlētos šeit pieminēt. Viens ir pati problēma, un pēc manām domām šī problēma ir tikai palielinājusi sieviešu bailes visā Eiropas Savienībā uzticēties. Apvienotās karalistes uzraudzīgošajām iestādēm ir drusku citāda reakcija nekā īrijas varas iestādēm. Cilvēks zina, kas notiek Eiropā, un tāpēc vismaz man, piemēram, liekas, ja pārtikas ražošanas ķēdē ir izveidota tā sauktā agrīnās reaģēšanas sistēma, tad uzskatu, ka tādu pašu sistēmu mums vajadzētu izveidot arī medicīniskajam aprīkojumam, ja tam ir problēmas, protams. Tādējādi pacientiem būtu lielāka uzticēšanās medicīniskajiem ražotājiem, jo šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā pacienti vai pilsoņi kādā konkrētā dalību valstī vairs neusticās konkrētajam ražojumam. Tātad es uzskatu, ka ir jāizveido agrīnās rēģēšanas sistēma. Cits jautājums ir pilnīgi skaidrs, ka ir notikusi krāpniecība, bet eh, vajadzētu pārbaudīt visu ražošanas ķēdīti līdz pat pašam sākumam. Un es domāju, ka arī industriālā, ja rūpnieciskā silikona pārdevējiem ir jānoskaidros, kurien viņi nosūta un kam viņi pārdod šo rūpniecisko silikonu. Jo mazliet varbūt no cita aspekta. Cilvēki dzīvo ilgāk, bet eh, šeit jau kolēģi pieminēja, tātad eh, cilvēkiem tiek implantēta ne tikai sievietēm, ne tikai krūts implanti, bet arī citi implanti. Un ir arī cita problēma, tas jau šeit parādījās gūža protēzes. Un, piemēram, manā dalību valstī bija izveidota konkrēta reakcija un bija pieprasīts lielāka drošība visa veida implantiem. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Andres Rodīgas. Paldies, prieksēdētāji kungs! Viens moments ir pilnīgi skaidrs, un tas ir tas, ka kontrolas sistēmas nedarbojās. Kontrolas sistēmā ir būtiskas plaisas, un tādējādi nekvalitatīvi produkti var izplatīties tirgū. Mums ir jānoskaidro, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies, un jānovērš tās atkārtošanās nākotnē. Ir skaidrs, ka likumdošana šobrīd nedarbojas tā, kā tai būtu jādarbojas. Mums ir jāizveido gan labākas kontrolas sistēmas, gan labākas agrīnās brīdināšanas sistēmas. Jo, ja, piemēram, dalību valstis agrāk nav piemērojušas dažādas kontrolas un brīdinājuma sistēmas, tad tas ir novedis pie milzīgiem veselības aprūpas skandāliem arī pagātnē. Un šeit mēs piedzīvojam vēl vienu. Mēs runājam patiesībā par sievietēm, kuras jau tā ir ļoti delikātā situācijā, un tagad viņas ir nonākušas gandrīz traģiskā situācijā. Es uzskatu, ka tas ir arī līdztiesības jautājums. Visiem ir vienādas tiesības. Un, uh, Kā jums liekas, vai kāds neiesūdzēs tiesā tos, kas ir ražojuši neadekvātus implantus? Mēs nevaram pieļaut situāciju, ka kontrolas sistēmas šobrīd darbojas tā, kā tās darbojas, respektīvi nedarbojās. Un e, vajadzētu kontrolas sistēmām nodrošināt to, lai veselības aprūpē paraisti, palaistie, palaistais aprīkojums ir simtprocentuāli drošs. Un tagad Mario Perilio. Paldies, prieksēdētāji kungs. Būšu lakonisks. Vispirmām kārtām vēlētos pateikties Lindas Makavanas kundzei, ka viņa ir uzdrošinājušies šo jautājumu pacelt un diskutēt to ar komisiju. Jo Francijas uzņēmums, kurš ražoja šos nekvalitatīvos krūšu implantus, es uzskatu, ka šim uzņēmumam ir jāuzņemās atbildība. Patiesībā tas ir noziegums pret cilvēci, ja vēlamies lietot tik smagus vārdus. Ņemsim par piemēru manu dalību valsti Itāliju. Ir ļoti daudz gadījumu par šo implantu plīšanas gadījumiem, un sievietes ir iesūdzējušas savus ķirurgus tiesā, kaut gan patiesībā e, cēlons ir vainojams ražotājā. Šobrīd ir zināms, ka Itālijā vismaz 30 tūkstošiem sieviešu ir implantēti nekvalitatīvi implanti. Bet patiesībā tas, kas mani visvairāk uztrauc, ir tas, ka uh, Šis Francijas uzņēmums 80% no saviem ražojumiem ir eksportējis uz Amerikas Savienotajām valstīm un uz Latīņu Amerikas valstīm. Kā komisija rīkosies tur? Varbūt, ka komisijai vajadzētu sazināties arī ar šo dalību valstu uzraugošajām iestādēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un ko komisija gatavojās darīt. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad Elizabete, Elizabete Garnīnī. Paldies, prieksēdētāj kungs. Jā, pilnīgi noteikti mums ir jāuzlabo gan kontroli, gan arī implantu ražošanas izsakojamība. Mums ir jāizveido kritēriji, kuri tiktu piemēroti varas iestādēm, kuras veic certifikāciju. Un mums ir jābūt pārliecinātiem, ka šīs uzraudzošās iestādes darbojās neatkarīgi. Vēl bez tam es tomēr vēlētos, lai tiktu izveidotas izveidots labāks pārskats un dokumentācija par to, kas šeit ir noticis. Un šajā gadījumā es uzskatu, ka sievietes vispār nav tikusi informētas. Tātad eh, Itālijā ķirurgi, ārsti jau saņēmuši informāciju, ka, piemēram, neatkarīgi no tā, kādas firmas implants tiek lietots, šim implantam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Un ja šāds certifikāts implantam ir ticis izsniegts, tad tas nozīmē, ka implants ir drošs. Atcerēsimies, ka daudzas sievietes implants lieto kā vēža ārstēšanas un terapijas gala stadijas noslēgumu Un eh, vēl bez tam ir arī daudzas jaunas sievietes, kuras eh, šo operāciju izmanto pašapziņas celšanai, un tagad ir izrādījies, ka viņu veselībā ir milzīgs risks. Es vēlētos tomēr pajautāt vienu jautājumu komisijai. Esmu dzirdējusi, un vēlētos, lai komisija atbild jā vai nē, esmu dzirdējusi, ka PIP ir izveidojis jaunu uzņēmumu sava veida meidas uzņēmumu, kas turpina šo implantu ražošanu. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvēji ģenerāldirektorātam. Lūdzu. Tātad Destorija kundze lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Es eh, mēģināšu atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Vispirms par šo jauno priekšlikumu. Ron Bērens kundze, Līzes kungs, uh, jautāja, ko tad komisija gatavojas darīt. Tātad mēs šobrīd veicam tā saucamo stresa testu. Mēs izvērtējam mūsu priekšlikumu, lai konstatētu, vai mūsu ierosinātie priekšlikumi ļaus nākotnē izvairīties no šādiem gadījumiem vai ne. Patreizajā momentā mūsu varbūt mērķis ir stiprināt un padarīt ārkārtīgi striktus, striktas pārbaudas un kontrolas un arī izsakojamību. Un tomēr mēs eh, nevēlamies doties pirms tirgus autorizācijas virzienā. Paskaidrošu, kāpēc. Galvenais, ko mums vajadzētu nodrošināt, ir tas, ka dalību valstu uzraugošajām iestādēm ir vienādas uzraudzības un kontrolas iespējas. Lai nebūtu tā, ka, piemēram, ražotājs var izvēlēties, kurā uzraugošajā iestādē certificēt savu produktu. Tātad, ja kāda iestāde kaut ko pārbauda, tad komisijai ir jābūt pārliecinātai un arī pat pacientiem ir jābūt pārliecinātiem, ka šis pārbaudas ir pilnīgi vienādas visās 27 dalību valstīs. Tas nozīmē, ka ir jābūt caurskatāmībai, auditiem ir jābūt harmonizētiem, lai vien un tā pati procedūra būtu pilnīgi visā savienībā. Otrakārt, kā jau Makavens kundze teica, nevar būt tā, ka šīs pārbaudas tiek iepriekš ražotājiem paziņotas. Tirgus uzraudzībai ir jābūt eh, visas ķēdes garumā, gan eh, izmantošanas, gan pārdošanas, gan ražošanas etapos, un visbeidzot mums ir nepieciešama izsakojamība. Kā jau Pīters Līze teica, šobrīd mēs pat nezinām, cik daudz sievietēm ir tikuši implantēti šie nekvalitatīvie implanti. Mēs lietojam tā saucamo unikālo identifikācijas numuru, kas patiesībā tiek piemērots pilnīgi visām protēzēm. Un tādējādi mums ir nepieciešams, kā jau es teicu, šis unikālais identifikācijas numurs. Šobrīd eh, Eiropā tikai tiek veidota datu bāze, kurā ir visi implantus saņēmušie pacienti, bet šī databāze nav visaptveroša. Tātad, kā jau es teicu, mums ir jābūt iespējai izsekot ražošanas ķēdēji un arī pacientam. Varbūt, ka jautājums nav tik daudz par certifikāciju. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka šeit problēma bija vairāk kontrolas pusē, vairāk tirgus uzraudzības pusē un izsakojamības pusē. Daudz no deputātiem jautāja, kāpēc tāda situācija ir izveidojusies. Un tiešām ir tā, ka medicīniskās uzraudzības birojas ir veicis šīs pārbaudas. Jā, 2000. gadā konkrētajā ražotnē notika kontrole, bet kontrole varbūt e, kontrole nebija silikona krūšu implantiem, bet e, selēna krūšu implantiem. Un mēs atcaucām autori, autorizāciju līdz ar to no šīs, kompānija, šīs kompānijas ražotāji e, ražojumu tos tika pārtraukts eksportēt. Diemžēl mēs informāciju par šo situāciju nesaņēmām. Tagad mēs to esam saņēmuši, un tad mēs e, janvāra sākumā, 10. janvārī, mēs saņēmām informāciju no šī medicīniskā aprīkojuma pārbaudas biroja tikai šogad, bet agrāk, kā jau es teicu, mums tās nebija. Jo, ja mums šī informācija būtu bijusi pieejama agrāk, mēs būtu arī agrāk sākuši rīkoties. Jautājums par to, kāpēc mums šī informācija nebija agrāk pieejama. Tāpēc, ka Amerikas Savienot valsts to uzskata par konfidenciālu informāciju, un mums vispār šāda sadarbība par konfidenciālās informācijas apmaiņu ir noslēgta tikai 2007. gadā. Visbeidzot, kādi bija uzraugošās iestādes uzdevumi konkrētās likumdošanas ietvaros, un tā būs atbilde Krisam Dēvidam. Jā, uzraugošā iestāde tās galvenais uzdevums ir nodrošināt to, lai tirgu nonāktu tikai certificēti un kvalitatīvi produkti. Tas ir tirgus uzraudzības iestādes galvenais uzdevums. Un Francijas varas iestādēji bija juridiska iespēja apturēt ražošanu, un 2010. gada martā Francijas varas iestādes to izdarīja, jo martā jau bija pilnīgi skaidrs, ka iespējams e, šo implantu saistība ar vēža risku ir ļoti liela. Vēlētos atbildēt arī uz e, dažiem citiem šeit uzdotajiem jautājumiem. Eh, šis te eh, vaginālais, eh, vaginālais krēms, mēs to pārbaudīsim. Par to es jums atbildēt šobrīd nevaru. Bet atbild uz to, kāpēc starptautiskā līmenī informācijas apmaiņa ir samērā neliela. Jā, taisnība ir tāda, ka 80 un 90 procenti no visiem ražojumiem, no visām protēzēm ir eksportēta ārpus Eiropas. Uh, Mēs sadarbojamies starptautiskā līmenī. Mēs sadarbojāmies tā saucamajā globālajā harmonizācijas darba grupā. Amerikas Savienotās valsts, Kanāda, Japāna ietilps šajā darba grupā un šobrīd mēs mēģinam izveidot juridisko pamatu, lai apmainītos ar audita informāciju starptautiskā līmenī. Bet, kā jau es teicu, Šī informācija bieži vien ir konfidenciālas dabas un ir grūti pieprasīt šādas informācijas apmaiņu starptautiskā līmenī, bet mēs pie tā strādājam. Tātad, kurā brīdī mēs izveidosim likumdošanas priekšlikumu? Esam to plānojuši martā. Iespējams, ka tas būs drusku vēlāk, jo, kā jau es teicu, mans komisārs vēlas, lai jaunais likumdošanas priekšlikums ļautu pilnībā izvairīties no šāda veida situācijas, kādu, pie, kādu piedzīvojam šobrīd. Un, protams, līdz ko mums būs, eh, kas pieejams, es jūs, godētā komiteja, informēšu par notikumu gaitu. Paldies! Vielen Dank, Frau Testori. Äh, dann würde Paldies, saka priekšādātājs. Nu tad tālāk došu vārdu Lindai Makevanai. Kādu jautājumu uzdevējai? Es redzu, ka arī Roda Bērenta vēlas uzdot papildus jautājumu, bet pirmām kārtām gribu teikt paldies komisijai par visiem šiem paskaidrojumiem. Daudz no jautājumiem, ko mēs jums uzdevām, jūs atbildē parādījās, jūs sniedzāt atbildi. Mums nu, šķiet, ka tas tā arī, ka mums pastāstīs arī lūk par šiem idejām par jaunajiem likumdošanas aktiem. Bet gribēju vēl vaicāt, vai tiek sasaistīts darbs ar, arī ar Eiropas zāļu aģentūru. Uh, Jo viņi taču ir daļa no šīs visas kopējas. Viņi taču sadarbojas ar FD. E. Te tiek runāts par izmeklēšanām un desmit zinu ko, un jūs sakāt, neviens par to neko nav redzējis. Kas notiek ar šo zāļu aģentūru Londonā? Vai tad viņi nestrādā visas Eiropas Savienības vārdā kā tāds vienotā kontaktu punkts? nu, visa šī farmaku vid, uzraudzība un uh, tiesība akti, ko pieņemam, taču ir vērst uz to, lai Eiropas Savienība varētu šādi rīkoties, kontrolēt situāciju. Bet te notiek kaut kāda konkurences ar, ar nacionālajām kompetencēm un, un veselības aizsardzības iestādēm. Kāpēc situācija tik neskaidra šai ziņā? Paldies, saka priekšsādātājs. Negribu no jauna atkal atsākt visu šīs plašās diskusijas. Un tāpēc e, varbūt koordinātoru starpā varētu to visu vēl apspriest. E, acīm redzot, jautājums prasa tālākas diskusijas, par to tad koordinātori varētu arī lemt. Makavens, e, es negribu radīt problēmas, sakarot Berens kundze, bet man šķiet, ka tas tā arī kundzei vajadzētu tāpat uzklausīt arī vēstu, pirms viņa dodas atpakaļ. Nevis tikai runāt par to koordinātoru sanāksmē. Tas, ko tas Torija Kundze teica, tas, protams, ir ļoti labi un tā tālāk par 90%, bet 10% nebija tik veiksmīgi. Un tas ir jautājums par to, kā rīkoties nākotnē ar šādiem gadījumiem. Šobrīd es eh, tiesību aktos paredzēts četras medicīnisko iekārtu kategorijas eh, viens A, viens B un tā tālāk un tā joprojām. Un tikai vienai kategorijai ir paredzēta speciāla procedūra kontrolēšanā. Nu, un es gribu tāpēc mudināt komisiju mainīt to padarīja arī Makēnas kundze mainīt šo sistēmu, šo procedūru. Uh, Nu, jūs acīm redzot sakat, ka nav vajadzīga šāda autorizācijas procedūra. Nu, es uzskatu, ka tāda ir vajadzīga. Nu, varbūt ne pirmai klasē, pirmai kategorijai, bet pārējām pilnīgi noteikti tas ir vajadzīgs. Varbūt jāmaina definīcijas. Mēs nesekojam līdz laika solim. Mums taču ir jāskatās uz nākotni, kur būs arvien jauns un jauns iekārtas, aprīkojumi, detaļas un uh, dažādi veidi implanti to starp. Un tāpēc priekšādātājs domāju, ka mums ir jārīkojas. Eh, es saprotu, ka tas ir, šī ir jūsu pirmā sanāksme, ko jūs vadat. Un jums acīm redzot radīsies slikts priekšstats par mani kā par šīs eh, komitejas deputātu, bet es domāju, ka mums ir jārīkojas tieši tā, kā Makēvens kundze teica, mums ir jāseko līdz laikam, un ne jau dalībvalsts ziņā varam atstāt šādas eh, lietas. Nē, viņiem ir savu lomu spēlējumu un tā, bet katrā ziņā. Tām jābūt daudz labāk organizētām. Ir eh, šobrīd jāsaka, autorizējušās iestādes dalībvalstīs nedarbojas pietiekami, un tas ir jāmaina. Jā, noticis tieši tas, no kā es baidījos. Tikko es dodu vienam vārdu, tā uzreiz piesakās vēl vismaz 30 citi. Dodu vēl vienam vārdu, bet tad gan šo diskusiju raundu beigsim. Vienīgais, ko gribēju vēl teikt, teikt, ka komisija neatbildēs visiem jautājumiem. Un, manuprāt, neatbildēt uz sūdzībām, kas tiek, nā, tiek iesniegts gan no Lielbritānijas, Francijas un tā tālāk jau no 2008. gadā, nu tas nozīmē, ka joprojām pastāv kaut kāda dezinformācija. Un ka, acīm redzot, direktīvu ietvaros, tiesību aktu ietvaros, nu tomēr nekas nav mainīts. Tas ir padarījis to visu iespējams un domāju, ka šodien mums tāpēc vajadzētu, kā parlamentāriešiem, šeit pētīt arī e, iespējas, vai nav notikusi direktīvu pārkāpumi to pašreizējā formā, tādā kā tās pastāvēja toreiz. Un tad varbūt tādā vadā, veidā mums vajadzētu pat izveidot kādu izmeklēšanas komiteju. Jo ir vajadzīgs ne tikai uzlabot sistēmu, bet vienlaicīgi arī pārbaudīt, kas tad notika, kas nenostrādāja šajos iepriekšējos piecos, septiņos gados pat. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies komisijai, paldies arī kolēģiem un kolēģiem par ļoti disciplīnu, par, par to, ka ievērojāt disciplīnu. Es domāju, ka šīs diskusijas bija ārkārtīgi liederīgas, <laughs> nenoliedzami, un arī pētīsim eh, to, kādā veidā varam turpināt pie šī jautājuma strādāt. Nu, 400 līdz 500 tūkstoši iedzīvotājs, ka šī problēma, es domāju, tas ir gana būtiski. Un eh, šādos apstākļos, es domāju, situācija pilnīgi noteikti prasa uzlabojumu, prasa uzmanību. Uh, Galu galā te runājam par iedzīvotāju veselību un šāda veida produkti, um, preces nedrīkst nonākt tirgu. Un tāpēc es domāju, ka šīs ļoti labās diskusijas pilnīgi noteikti vajadzēs turpināt. Paldies! Nonākam līdz ar to pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir ziņojums no delegācijas uz Turciju. Vispirms tāpēc došu vārdu jau Laininam, kas bija delegācijas vadītājs. Viņi no 2. līdz 4. novembrim bija Turcijā. Un uh, Lainen kungs, nu, lūdzu, jums došu vārdu. Tie, kas kolēģi, kas vēlas doties projām, lūdzu, dariet to klusiņām un dariet to ļoti strauji. Nu, mums ir desmit minūtes laika līdz brīdim, kamēr ieradīsies ministrs. Un ceru, ka varēsim tad attiecīgi saulēcīgi sākt arī diskusijas ar ministru. Lainenkungs, lūdzu, jums vārds. Danke, Herr Vorsitzender. Wir sind in die Türkei gefahren. Paldies, priekšsādātāji. Jā, devāmies uz Turciju. Devāmies uz Turciju, tāpēc, ka norisinās sarunas par vidas aizsardzību. Vidas aizsardzības sadaļa ir vienīgā sadaļa, kas joprojām nav noslēgta iestāšanās sarunā ar šo valsti. Delegācija uzņēma ļoti silti, sirsnīgi, saņēmām plašu arī atspoguļojumu presē, tāda augsta profila, augsta līmeņa tikšanās notika. Visi sarunu vēršanas analogi arī bija mums pretim. Tikāmies ar lauksaimniecības vidas komitejas pārstāvjiem, tātad sastāvēja no lauksaimniecības vidas komitejas pārstāvjiem. Attiecīgi arī uh, Turcija savus pārstāvjus nosūtīja. Nu, jāsaka, 8-9% Turcijā ir izaugsmīgi gadu. Tas ir ļoti liels skaitlis. Ja otro gadu pēc kārtas, protams, ka mm, saistībā ar vides aizsardzības tematiem ir arī diezgan plaši plašas problemātiskas situācijas, piemēram, energoresursu piegādi. Par to runājam ļoti daudz. Un eh, kas šķiet ārkārtīgi interesanti, ka Turcijā Rūpnieku asociācijā ir daudz lielāks spiediens uz energoefektivitāti un atjaunīgajām enerģijām nekā varbūt no valdības puses un valdībā. Turcijā ir pieejams dažādas enerģijas, dažādi enerģijas veidi, ūdens, hidroenerģija, oglis, tagad viņi vēlas lūgt celt arī atomenergostacijas. Nu, mēs norādījām uz to, ka mēs savukārt vairāk virzāmies uz energoefektivitātes uh, E, pusi un atjaunīgiem energoresursiem. Vēl viens ļoti svarīgs temats, ko apspriedēm, bija vīdas ilgspējības jautājumi un dažādi veidi testi un inspekcijas. Šāda veida inspekcijas Turcijā notiek, bet jāsaka, tās netiek, nenotiek pietiekami lielā apmērā. Tātad likums pastāv, bet praksē tas e, tiek īstenots tikai un vienīgi daļēji. Nu, protams, ka šī likuma darbība pilnīgi noteikti ir jāuzlabo. Devāmies tāpat arī uz lauksaimniecības ministriju, tur mums bija plašas debatas. Runājām par lauksaimniecības produktu higiēnu, tā jāuzlabo, ir uh, visi šie ierobežojumi, gandrīz jau atcelti, izņemot tiem, kas joprojām noteikti lielopu gaļai no Rumānijas, Bulgārijas puses. Un Turcija, protams, ļoti daudz, kas vēl jādara arī produktu marķēšanas jomā. Te vēl joprojām ir trūkumi, kas attiec uz veselības aprūpu, veselības jautājumiem. Runājām par tabaks izstrādājumu izmantošanu, alkoholu patēriņu, e, tāpat arī e, par dažādām slimībām, kur mikrobi tiek vadīti pa gaisu, tātad slimības pilsētās īpaši. Turcija joprojām vēlas turpināt sarunu procesu ar, procesu ar Eiropas Savienību. Eh, viņu ministrs izteicās tā ļoti, nu, dzīvīgi un sūdzējās par to, kā Eiropas Savienības valstis, nu, maina savu attieksmi pret Turciju atkarībā no tā, kāda valdība konkrētajā brīdī ir pie grožiem, pie varas grožiem. un viņi saka, lūk, ka Eiropai jāizturs konsekventi pret Turciju. Piedzīvojam arī tādu nepatīkamu incidentu. Kolēģis no Kipras, Terakoras kungs, Teo Karas kungs, eh, kundze, es atvainojos. Eh, Viņai ierodoties, eh, saņēma saņēma tādu piespraudu, kur bija rakstīts Dienvidu Kipras Grieķu administrācijas pārstāv. Nu, šajā brīdī viņi vienkārši atstāja telpu. Es arī kā delegācijas vadītājs protestēju, jo, nu, tā tad nebija teikts, ka Kipras republiku, nu, pie tā tas viss arī palika. Nākamajā sanāksmēs tādu incidentu nebija. Bet, nu, turpmākajos sešos gados mums būs arī Kīpras prezidentūra, vai ne tā? Nu, redzēsim, ko tas dos. Uh, cik lielā mērā viņi būs gatavi pieciest Turcijas uh, attieksmi pret Kipru kā tikai daļa no šīs valsts un tātad administrācijas sadaļa. Tas bija tas testa jautājums. Domāju, ka šis apmeklējums bija ļoti labs. Turcija ir lieliska, plaša valsts Eiropā. Nu, protams, ka vides aizsardzība šai valstī ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Paldies, Lainēn kungam, saka priekšsādātājs. Silikakis kungs arī ir pieteicies uzstāties, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies priekšsādātāji! Šis apmeklējums bija ārkārtīgi interesants. Es pieminēju pavisam konkrētu jautājumu. Tiesa, ka Turcija attīstās ļoti strauji. Tāpat ir tiesa, ka tā ir ļoti spēcīgs rūpniecisks spēks šajā reģionā. Un šķiet, ka turpmākojos piecos līdz varbūt septiņos gados tās sasniegs arī Eiropas vidējo līmeni CO2 emisiju jomā. Un tas ir ārkārtīgi problemātisks jautājums, jo Turcija taču nepiedalās un nav izstrādājis nekādu konkrētu politiku CO2 emisiju samazināšanā. Un tas, protams, bija ārkārtīgi acīm redzams ikvienam, kas devās šajā apmeklējumā, jo šo jautājumu mēs uzdevām viņiem un atkārtoti to darījām. Un tas savukārt nozīmē, ka Dienvidē Eiropā gan ārpus Eiropas Savienības, gan arī Eiropas Savienībā pastāvēs zināmi riski par oglekļa noplūdi, jo lūk ir šis spēcīgais rūpnieciskais spēks, kas ir tepat pie mūsu sliekšņa. Uh, kas drīz vien darbosies jau mūsu līmenī, ražojot tikpat daudz CO2 emisiju, bet tāpat laikā neizstrādā nekādas politikas to samazināšanā. Komisija šobrīd šo jautājumu nerasina nekādā konkrētā specifiskā veidā, cik tālu es uh, sapratu, uzdodot viņiem jautājumus. Un es domāju, ka šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas ir nozīmīgs gan energo jautājumu ziņā, tur, Turcija kā enerģijas eksportētājs. Uh, kas, protams, arī saistīts ar CO2 emisijām, un turklāt tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja runājam par visam konkrētiem produktiem un precēm, kas tīri geogrāfiski ir viegli eksportējams, eh, nu, lūk, šādās īstās distancēs. Un to ražošanā netiek ņemti vērā salīdzinošie kritēriji arī attiecībā uz CO2 jo tur šie geogrāfiskie aspekti kaut kādā veidā netiek iestrādāti. Daļa Eiropas, protams, ir pasargāti geogrāfiskiem uzdēļ no šādām precēm un e, jautājumiem, bet atkal otra Eiropas daļa ir riskam pakļauta. Nu, šī valsts ir ārkārtīgi tuvu manai valstī, bet es te nerunāju tikai un vienīgi par mums Bulgāriju, Rumāniju, viņam ir tās pašas problēmas un gal galā vidusjūras valstis visas eh, līdz ar to sastopsies ar šo problēmu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jā, paldies. Vēl viens runātājs pieteicies - Rovana Plama. Un ministra kungs jau ir ieradies, tāpēc lūkšu izteikties īsi. Paldies. Jā, domāju, ka šī, šis apmeklējums uz Turciju bija ārkārtīgi interesants. Neatkārtāšu to, ko teica mani kolēģi, nē. Turcija eh, šobrīd ekonomiski ir ļoti svarīga valsts, un arī vidas aizsardzības ziņā tai lielu lomu spēlējam. Tai jāizdara savu centieni, eh, jo viņa rīcība pilnīgi noteikti radīs arī tālākas sekas. Ir vajadzīga viņiem tāda politika, kas ierobežo CO2 emisijas, un eh, Turcija turklāt vajadzētu ievērot arī visus Eiropas Savienības tiesību aktus, īpaši tos, kas attiec uz vidas aizsardzību. Tikāmies arī ar NVO pārstāvjiem, kas darbojas vidas aizsardzības jomā. Tikāmies ar uzņēmējiem, uh, rūpniekiem. Un es domāju, ka šādas konsultācijas ir vajadzīgas. Jā, turklāt jākonsultēs arī ar iedzīvotājiem. Un tad uh, šādā veidā varam strādāt pie vidas aizsardzības jomas. Paldies! Vēl viens runātājs pieteicies, eh, Gerlings kundz, lūdzu. Paldies! Es lielā mērā piekrītu priekšsādātāji eh, tam, kā tika delegācijas vadītājs atspoguļo šīs tikšanās ar valdības pārstāvjiem un tā tālāk. Un uh, turklāt tikāmies arī ar rūpniecības pārstāvjiem un tā, bet viena lieta, eh, uz ko gribētu vērst uzmanību un par ko bija ļoti vīlsies, bija tikšanās ar NVO pārstāvjiem. Manuprāt, mums ir ārkārtīgi svarīgi kā komitejai ņemt vērā arī šādus viedokļus, ties brīdos, brīžos, kad dodamies uz šādos apmeklējumos. Mēs taču daudzi bijām, kas devās tur Mēs taču vēlamies satikt tos cilvēkus šajā valstī, kuri parasti neierodas eh, šeit pie mums. Mēs tikāmies tikai ar vienu NVO, ar vienu NVO pārstāvjumu. Es domāju, ka tas ir nepietiekami. Bija paredzēts, ka tur būs vesela grupa, bet eh, bija tikai viens pārstāvs. Nu, varbūt tas bija organizatoriski rakstura jautājums. Bet mēs kā vides komiteja, manuprāt, tad, kad nosūtām delegāciju, eh, esam būtiski spiesti tikties arī ar NVO pārstāvjiem. Jo galu galā viņi ir daudzu jautājumu pašā būtībām, var informēt mūs par dažādiem elementiem. Tā nav nekāda grupa, ja tā sastāv no viena cilvēka, no viena NVO. Es domāju, ka tā ir tāda nu, neizmantot iespēja, diemžēl. Paldies, saka priekšsādātājs. Vēl divi runātāji pieteikušies. Un pēc tam vēl došu vārdu arī delegācijas vadītājiem. Jā, esam jau runājuši ļoti daudz, tak Šnelhart kungs. Un par praktiskiem piemēriem runājam, un, kā jūs teicāt, tas ārkārtīgi svarīgi. Mēs uzzinām ļoti daudz ko tīri no praktiskā viedokļa par to, kas labs notiek, uh, Turcijā to mums pastāstīja, bet jāsaka, nu nekādu praktisku pierādījumu mēs nedzēm, mēs nepārbaudījām, vai tas, kas mums tika teikts, patiešām arī notiek. Tas, es domāju, ir svarīgi. Lainenkungs, divi teikumi, divi teikumi. Apmeklējums uz, apmeklējums uz Turciju, protams, vienmēr apmeklējums uz Ankāru, kur ir valdība un tā tālāk. Mums bija tikai divi ar pus dienas paredzēts šai vizītei, un līdz ar to, protams, ārkārtīgi ir tehniski grūti tikties ar dažādiem NVO Turcijā. NVO nav, nu, ne, nevairos gluži kā sēns, kāds ir, piemēram, Eiropas Savienībā, nē, to nav pārāk daudz, tie turklāt nav visā Ankarā. Mēs tik nākamo reizi varbūt mēs varam ņemt vērā šo jautājumu un uzskatīt to par tādu prioritārāku. Lieliski, paldies, saka priekšsādātājs par lielisko ziņojumu, par šo informāciju no apmeklējuma varam uz to attiecīgi arī tad rēģēt, zināt, ka mums vajag kaut ko mainīt, darīt kaut ko mazliet citādāk nākamo reizi. Un tagad nonākam pie 17. darba kārtības punkta. Šeit mūsu vidū sirsnīgi sveicu mūsu viesi, ministri, kas atbild par pārtiku lauksaimniecību un zivsaimniecībām. Tā ir Mete Jerskova Un viņi šodien tad mūs iepazīstinās ar prezidentūras programmu. Tā ir ļoti ambicioza programma. Mēs jau pagājušajā nedēļā tikāmies ar viesi no Dānijas, ar bijušo kolēģi. Un domāju, ka tas bija ļoti jauki, ka lūk, šī, ļoti jauki konstatēt, ka prezidentūra ļoti sagatavojusies. Tiešām mēs ar nepacietību gaidām, ko jūs mums teiksiet. Un, protams, ka Daudz, kur esam ar līdzīgiem uzskatiem un tam līdzīgi mūsu komiteja gatavos daudz ziņojums, kas būs saistīti ar jūsu jomu, runā par resursu efektivitāti. Vakar jau mums bija par to diskusijas, par bio, bioloģisko daudzveidību un tā tālāk. Nu, dienas kārtībā tāpat arī elektroniskā marķēšana un tā tālāk. Tātad darbs nav apstājies, darbs turpinās. Un mēs, protams, vēlamies labi sadarboties arī ar padomu. Tātad ar nepacietību gaidam jūsu prezentāciju. Jērskovs kundze, jums vārds. Thank you very much. Paldies. Es uh, saprotu, ka prezidentūrā mēs esam jauni un arī jūs esat jauns kā priekšsēdētājs šeit, un es ceru, ka mums izdosies palīdzēt turpmākajos sešos mēnešos viens otram. Man ir liels prieks un gods šodien jums prezentēt mūsu Dānijas prezidentūras programmu turpmākajiem sešiem mēnešiem. Mēs esam jau ļoti daudz mēnešus strādājuši pie šās programmas izstrādes, un es vēlētos uzsvērt jau no paša sākuma sekojošo. Mēs eh, ļoti lielā mērā apzināmies to, ka šīs eh, lielās reformas, kuras ir paredzētas veselā virknē nozaru, šīs reformas noteikti ir jāveic sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc mums būs nepieciešams sadarboties un mums ir jātur visi komunikācijas ceļi atvērti šajā dialogā. Uh, Vispirmām kārtām es varbūt vēlētos jūs iepazīstināt ar prezidentūras galvenajām prioritātēm. Prezidentūra strādā pie atbildīgas, dinamiskas, zaļas un drošas Eiropas. Tādas Eiropas, kas eh, varētu sagatavot eh, Eiropu ekonomiskai, sociālai un vidas attīstībai nākotnē. Pēc eh, savas prezentācijas un pēc Dānijas prezidentūras prioritātēm es eh, varbūt vairāk uzsvēršu mūsu darba kārtības paredzētos punktus. Mēs esam izveidojuši programmu zaļas un ilgspējīgas attīstības darba kārtībai. Mūsu uzdevums ir radīt ekonomisku izaugsmi bez papildu resursu un enerģijas izmantošanas, un vēlētos uzsvērt, ka tas ir iespējams. Zaļās izaugsmes veicināšana ir samērā izaicinošs process. Tas ir samērā problemātiski, taču zaļa izaugsme ir nepieciešama, lai nodrošinātu labklājību Eiropā. Bet, protams, mums ir jāmeklē efektīvi risinājumi, un mums ir jāveicina arī dažādu ražotāju konkurentspējas palielināšanās. Zaļās izaugsmas uzsvars veicinās jaunas iespējas. Mums ir jāizveido arī ietvars zaļai izaugsmai, un tādējādi mēs eh, veicināsim Eiropas Savienības iespēju nodrošināt savas vadošās pozīcijas pasaules ražotāju vidū. Eiropas Savienībai ir jābūt kā flagmanim, un to mēs sasniegsim ar zaļās ražošanas palīdzību. Kopš pagājušā gada oktobra turpinās debats par komisijas priekšlikumu KLP reformas sakarā un e, šīs debatas norisinās gan parlamentā, gan Eiropadomē. Mūsu priekšā ir ļoti grūts uzdevums. Mums ir jāpārveido kopīgā lauksaimniecības politika tādajādi, lai tā atbilstu Eiropas patreizējam modelim. Mainās gan uh, vide, mainās gan iedzīvotāju prasības, un mums ir jāatbild visām šīm prasībām, arī tajā skaitā nodokļu maksātāju vajadzībām. Prieksēdētāji kungs varbūt ir pāragri runāt par galvenajiem elementiem kopīgās lauksaimniecības politikas reformā, un tomēr es vēlētos uzsvērt, ka vienkāršošanas elements un zaļināšana būs šīs politikas būtiskākie uzsvari. Un tagad pāris vārdi par eh, citu ļoti svarīgu elementu, un tā ir kopīgā zivsaimniecības politika. Tas ir ļoti labs pārbaudas katalizators mūsu zaļajai izaugsmai, jo šis ir viens no sektoriem, kurš ir ļoti lielā mērā atkarīgs no vidas apstākļiem. Eiropas Savienībā ir vadošās pozīcijas uzturdrošības nodrošināšanā bet šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Ir jāmodernizē likumdošana. Eiropas Savienības patērētājiem ir jābūt pārliecinātiem, ka tas, ko tirgus viņiem piedāvā, tirgu pārdotie pārtiks produkti ir augstas kvalitātes un tie ražoti ņemot vērā dzīvnieku labturības prasības. Mēs vēlamies uzlabot, uzlabot uzturdrošību Eiropas Savienībā, harmonizējot standārtus, un tas būs Dānijas prezidentūras viens no galvenajiem uzsvariem. To mēs vēlamies sasniegt gan aizsargājot Eiropas Savienības patērētājs, gan stiprinot Eiropas Savienības eksporta spēju, nodrošinot arī importētās pārtikas drošumu. Un tagad es varbūt vēlētos uzmanību vērst uz konkrētiem priekšlikumiem, ar kuriem mēs šobrīd strādājam sadarbībā ar jūsu komiteju. Runājot par Dānijas, pri, Dānijas priekšlikumu par zīdaiņu un ārstniecisko pārtiku, tad padomu uzskata, ka šim priekšlikumam ir jātiek vienkāršotam. Šis likums ir darbojies jau kopš 1989. gada, un padome atbalsta komisijas ierosināto ideju atcelt nosaukumu diētiska pārtika, un tomēr daudz dalību valsts joprojām šaubās par to, kādā veidā vajadzētu marķēt zīdaiņu nārsniecisko pārtiku. Ir tādas dalību valsts, kad arī citiem pārtikas produktiem, kuri tradicionāli nav marķēti kā diētiska pārtika, ka šiem pārtikas produktiem vajadzētu vienkāršot likumdošanas procedūru. Debatas, kuras šobrīd notiek Eiropas parlamentā, tikai pierāda, ka arī parlamenta deputātiem šāds skatījums būtu pieņemams. No prezidentūras viedokļa raugoties, mums ir pamats uzskatīt, ka tiks sasniegta, tiks panākta vienošanās starp Eiropas parlamentu un padomi šajā jautājumā. Uh, Tāpēc prezidentūra ir gatava darīt visu, lai par šo likumdošanas priekšlikumu mēs panāktu vienošanos jau pirmajā lasījumā, protams, sadarbībā ar parlamentu un komisiju. Prezidentūra ir pārliecināta, ka mums būs auglīga sadarbība gan ar konkrēto referentu, gan arī ar komiteju kopumā. Varbūt vēl īsumā vēlētos uzsvērt prezidentūras ideju par lielopu elektroniskās identifikācijas dosjē un par to, ka vajadzētu svītrot nosacījumus lielopu gaļas brīvprātīgai marķēšanai. Rezident, prezidentūra uzskata, ka izdosies panākt vienošanos ar Eiropas parlamentu turpmākajos sešos mēnešos. Nākamais ir dokuments, par kuru abas institūcijas ir viensprāts, ka šis likumdošanas priekšlikums ir ļoti svarīgs, un tas ir dzīvnieku labturības dosijai. Tas būs mūsu prezidentūras viens no būtiskākajiem punktiem. 2011. gada 10. novembrī komisārs Dalī publiskoja ziņojumu par dzīvnieku pārvadāšanas apstākļiem Eiropas Savienībā, un komisijas ziņojums vienkārši parāda, kāda ir situācija dzīvnieku pārvadāšanas noteikumu īstenošanā Eiropas Savienībā. Prezidentūra darīs visu, lai padome ļoti uzmanīgi izskatītu un izvērtītu šo komisijas ziņojumu. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, politiķi, izprastu, ka viens miljons Eiropas iedzīvotāju ir mājaslapā parakstījuši petīciju par to, ka uh, vajadzētu samazināt transportēšanas laiku kaušanai paredzētiem dzīvniekiem. Kaut arī varbūt eh, šāda parakstu, parakstu vākšana no juridiskā viedokļa nav spēcīga, tas ir ārkārtīgi spēcīgs Eiropas Savienības iedzīvotāju viedoklis, un mums, kā likumdošanas sagatavotājiem, tas ir jāņem vērā. Prezidentūra sīkāk izskatīs arī komisijas komunikē par Eiropas Savienības stratēģiju dzīvnieku aizsardzības un labturības noteikumu īstenošanai 2012.15. gadam. Šeit eh, Eiropas parlaments jau ir solīt priekšā mums savās diskusijās, jo Eiropas parlaments 2010. gada 5. maijā pieņēma pašiniciatīvas rezolūciju par dzīvnieku labturības rīcības plānu 2006.10. gadam izvērtēšanu. Un šādā kontekstā Dānijas prezidentūra kopā ar komisiju organizēs dzīvnieku labturības konferenci 29. februārī un 1. martā. Konference notiks šeit, Briselē. Īpaši mēs vēlētos uzsvērt zinātniski pierādītu labturības standartu izpēti. Mēs vēlamies šajā konferencē uzaicināt iesaistītās puses, zinātniekus, ierēģus un citus. Protams, ka Eiropas parlaments arī ir uzaicināts piedalīties šajā konferencē. Par jautājumu, kas skar dzīvnieku izcelsmes pārtiku un cilvēku veselību, tad mēs koordinēsim darbu par pie komisijas rīcības plāna antibiotiku rezistencē. Rīcības plāns cīņai pret antibiotiku rezistenci. Šis rīcības plāns mani personīgi interesē ļoti daudz, jo mēs saprotam, ka Eiropā katru gadu 25 tūkstoši cilvēku mirst, tāpēc, ka antibiotikas viņas slimības gadījumā ir neefektīvas. Tā ir milzīga problēma un mums tā ir jārisina. Tam ir nepieciešama holistiska pieeja, piesaistot gan veterināros speciālistus, gan cilvēku veselības speciālistus. Un eh, šajā aspektā mēs esam izskatījuši divas rezolūcijas, kuras pavisam nesen šajā jautājumā pieņēma parlaments. Konference cīņa pret mikrobu rezistenci, laiks rīkoties, notiks 14. un 15. martā Kopenhāgenā. Un šās konferences mērķis ir parauga prakses apmaiņa, kā arī aktivizēt cīņu pret mikrobu rezistenci Eiropā un pasaulē. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, lai Eiropas Savienība kā viena no vadošajām pasaulē gaļas ražotājām veicinātu adekvātu gaļas kontrolas sistēmu. Tas ir viens cits jautājums, kas ir ārkārtīgi būtisks. Uh, Es saprotu, ka tas varbūt nav īpaši atraktīvs jautājums runāt par gaļas kontrolas sistēmām, bet šeit vajadzētu uzsvērt konkrētu aspektu. Jā, varbūt kādam tas liekas ārkārtīgi aizraujoši, bet lielos vilcienos tomēr nē. Bet šajā aspektā vajadzētu uzsvērt vienu momentu. Uzturdrošībai gaļas kontrole ir ļoti svarīga, un patiesībā gaļas kontrole ražotājiem izmaksā ļoti dārgi. Tāpēc Dānijas prezidentūra uzskata, ka šām kontrolēm ir jābūt pēc iespējas efektīvākām, un mēs konf, mēs eh, organizēsim 2. un 3. februārī ekspertu konferenci, lai veicinātu Eiropas Savienības likumdošanas sakārtošanu garas, gaļas kontrolas jautājumā. Prieksēdētāji kungs, vēlētos jums apsolīt, ka Dānijas prezidentūra dalī, darīs visu, kas tās spēkos, lai tuvākajos mēnešos veicinātu adekvātu un argumentētu dialogu starp institūcijām. Un es esmu pārliecināta, ka arī Dānijas premjerministra viesojoties šeit, prezentēja Dānijas prezidentūras programmu, kuras nosaukums ir Eiropa darbībā. Patreizējās finanšu krīzes apstākļos ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs mēģinātu optimistiski raudzīties nākotnē un attiecīgi arī rīkoties. Mēs zinām, ka mēs šo krīzi varam pārvarēt, un mums tas ir jādara zaļināšanas gaismā. Es jums apsolu, ka mēs darīsim visu, lai izveidotu adekvātu pamatu nākotnes lauksaimniecībai un zivsaimniecībai Eiropā. Paldies par jūsu uzmanību! Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Äh, ich bedanke mich recht. Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju, Gerskovs kundze. Jūsu programma Dānijas prezidentūras sešiem mēnešiem ir ļoti daudzveidīga, un tāpēc uh, Es e, īpaši priecājos par to, ko jūs teicāt savos nobeiguma vārdos. Dānijas prezidentūras programmu sauc Eiropas darbībā. Tas priecē. Jo bieži vien ir tā, ka Eiropas Savienības darbība tiek kritizēta, un varbūt arī pamatot, un tomēr es uzskatu, ka Dānijas prezidentūra ir sagatavojusi ārkārtīgi labu programmu, un jūs risināsiet jautājumus, kurus dalību valsts katra atsevišķi atrasināt nevar. Un tas noteikti veicinās arī iedzīvotāju uzticēšanās palielināšanu Eiropas Savienībai. Jūsu programma ir ļoti skaidra, strukturēta, un esam pārliecināti, ka mums būs auglīga un veiksmīga sadarbība. Ir ļoti daudz jautājumu uzdot gribētāju zālē, un Katram ir iespēja izteikties trīs minūtes. Tātad vispirms var būt divi jautājumi ra jau, raundi, un katram deputātam ir iespēja uzdot jautājumu trīs minūšu garumā. Un eh, pirmājai dod vārdu Kristalē Šaldemozai. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es eh, runāšu dāņu valodā jo tomēr arī priekšā mums ir Dāņu ministra. Dārgā Mete, man ir ārkārtīgi liels gods redzēt tevi šeit Eiropas parlamentā un arī mūsu NV komitejā. Un eh, man patiesībā uh, ir grūti šeit izteikt kritiskas piezīmes, jo, manuprāt, jūs Dānijas sagatavotās prezidentūras programma ir vienkārši lieliska, ļoti ambicioza un arī reāla. Es esmu vienisprātis ar Dānijas prioritātēm par to, ka mums ir nepieciešams strādāt Eiropas līmenī, un programmas nosaukums ir Eiropa darbībā. Bet varbūt viens jautājums. Kā jums liekas, kā tev liekas, ka kā dalību valsts iesaistīt šajā Eiropa darbībā programmā. Jo bieži vien izveidojas situācija, ka mēs izveidojam ārkārtīgi labus likumdošanas aktus, bet dalību valsts tos reālajā dzīvē neīsteno. Tātad dalību valsts ir grēkās. Nu, varbūt to tā nesauksim, bet vienalga. Tātad mans jautājums, ko padomu grasās dalī, darīt šajā ziņā. Otrs jautājums ir saistīts ar antibiotiku rezistenci. Mēs šajā komitejā vēlētos dzirdēt no tevis, kādā veidā prezidentūra darbosies, lai veicinātu konkrētas iniciatīvas cilvēku veselības uzrabošanā un antibiotika rezidents samazināšanā. Jūs teicāt, ka tā būs jūsu prioritāte, bet e, šobrīd jau ir parādījusies situācija, kad, piemēram, Ziemeļvalstīs antibiotika izrakstīšana ārstu kabinetos notiek daudz retāk nekā, piemēram, Dienvidē Eiropas valstīs. Un tā tad Tas bija jautājums. Nākamais par uzturdrošību. Arī mēs šeit komitejā esam e, runājuši par to, ka ja tiek atrasts kādas konkrētas e, baktērijas uztur, uzturā, pārtikā, vai kā to sauc? Ā, vai at, tā tad e, ministri paskaidrotā, tad ja ir iepakojums, kādā veidā, not, kādā veidā notiek iepakojumu harmonizāciju Eiropas Savienības līmenī. Un kādā veidā jums liekas to vajadzētu risināt? Paldies! Es uzskatu, ka jūs strādājat vienkārši lieliski. Dānijas prezidentūras programma ir graujoši ģeniāla, un es esmu pārliecināts, ka jums izdosies izdarot visus tos likumdošanas aktus, ko jūs arī vēlaties. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Kristelē Šaldemūlas skundzei. Un tagad Estera Langa lūdzu. Paldies. Es, es saprotu, ka viena no jūsu prioritātēm ir pārskatīt direktīvu. Es arī saprotu, ka mums joprojām par šo likumdošanas priekšlikumu būs jābalso šajā komitejā. Un tomēr izskatot jau visus grozījumus, ir skaidrs, ka šis ir, šis ir ļoti pretrunīgs jautājums. Es vēlētos varbūt pajautāt divus jautājumus, lai jūs informētu mums par patreizējo status quo padomē. Viens ir tā saucamās zemkaloriju diētas. Komisijas priekšlikums ir atteikties no zemkaloriju eh, diētas marķējumu un to visu pārlikt uz vispārīgiem likumdošanas aktiem. Uh, bet eh, izskatot šajā komitejā iesniegtos deputātu grozījumus, tad eh, mums bažas izsauc šie tā saucamie zemo, zem kaloriju diētas, kur runa iet par 400-800 kilokalorijām dienā. Es uzskatu, ka to varbūt vajadzētu atstāt speciālistu ziņā. Un eh, kā notiek diskusijas par, diskusijas par šiem jautājumiem padomē? Un nākamais ir zīdaiņu pārtikas eh, barojums un piena aizvietotāji. Es saprotu, ka Dānija ir vienīgā, kurā šie produkti tirgu nav para, parādījušies, jo izskatās, ka Dānijā tam vispār nav, nav tirgus, bet, piemēram, 26 citās dalību valstīs šie produkti tirgu ir un sievietes tos lieto. Es uzskatu, ka šie produkti bērniem vecākiem par vienu gadu arī vajadzētu tikt palaistiem tirgū samērā brīvi, un tam nav nepieciešama speciālistu konsultācija. Bet, eh, piemēram, komisija nevar atbildēt uz faktu, Kas notiks ar šiem produktiem? Tie vienkārši neparādīsies tirgu, vai viņi parādīsies tirgu ar citu etiķējumu, un vai uz tiem attieksies cita likumdošanas akti, un kāda ir padomas nostāja šajā jautājumā? Un ja jūs varētu mūs iepazīstināt ar, ar eh, citiem graudu izcelsmes produktiem, piemēram, zemglutēna produkti. Paldies! bedankt, Esther de Lange. Als nächstes spricht der... Paldies, Esther de Langai. Kris Dēvis, lūdzu. No, thank you, um, but... Uh... Paldies. Uh, Frederika Rīs uzdos pirmo jautājumu Alde grupas vārdā. Lūdzu, Frederika Rīs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribētu pateikties eh, Gierškovs kundzei, ministras kundzei par to, ka viņa ieradusies pie mums. Man liels prieks viņu šeit redzēt. Vakar mēs runājām par sieviešu pārstāvniecību mūsu komitejas prezidijā. Man šķiet, ka Dānija rāda ļoti labu piemēru. Pagājušo nedēļu mēs redzējām šeit premjerministri, Tagad mēs redzam šeit lauksaimniecības ministru. Šopēcpusdienu pie mums ieradīsies eh, veselības ministra. Visumā mēs redzam ļoti daudz sieviešu sejas no Dānijas. Lies paldies par prioritāšu izklāstu. Tas bija tāds ļoti īss, protams, bet es esmu prezidentūras dokumentos arī palasījis vairāk. Jūs tiešām vēlaties ieviest zaļāku ekonomiku, kas būtu konkurētspējīgāk. Eiropa darbā ir šis jūsu eh, lozungs, ko teica jau iepriekšēji pārējie arī runātāji. Tā ir jūsu pieeja. Delangas kundze šeit uzstājās diezgan gari, un es gribu viņai par to pateikties. Viņa runāja par eh, šiem te specifiskajiem pārtiks produktiem, par pārnatiem. Eh, es rakstu ziņojumu par to, un tā, šim ziņojumam jau ir saņemt vairāk nekā 500 grozījumu trijās komitejās, kas izskat šo ziņojumu. Tātad šīs debats ir ārkārtīgi aktuāls. Uh, Delangas kundze teica, arī mums ļoti svarīgi zināt, kas šobrīd notiek padomē šajā jautājumā, tā lai varētu risināt šos te ļoti pretrunīgos jautājumus, kā ļoti zemo kaloriju diētu un tam līdzīgi. Atgriezīsimies pie pārtikas kopumā. Ministras kundze, viens no jūsu lozungiem lauksaimniecībā ir tāds, ka Eiropai ir jābūt eksportētājai. Vai jums nešķiet, ka vajadzētu nodrošināt arī aizmugur, kā mēs franciski sakam, eh, apgādāt pašiem sevi ar pārtiks produktiem? Es esmu liberāla savā politiskajā nostājā, taču tomēr man liekas ļoti dīvaini, ka ir daudz ļoti produktu, eh, gan eh, augļu, gan dārziņu, kas nav nāk no visas pasaules. Pārāk daudz ir šo importēto produktu, vai tā ir problēma? Un tālāk. Eh, pagājušo nedēļu Strasbūrā mēs runājām par to, ka ir jāsamazina pārtiks produktu izšķērdēšana Eiropā. Ir ļoti daudz normālu pārtiks produktu, kas tiek izmest ārā. Beļģijā presa par to daudz raksta, es domāju, ka arī citās valstīs. Koronas ziņojums raksta, ka 80 miljoni tonu eh, pārtikas eh, produktu tiek izgāsti eh, atkritumos. Līdz 2020. gadam mēs gribam šo apjomu samazināt uz pusi. Ko jūs domājat par to? Nobeigumā savos dokumentos jūs uzrakstat, cik svarīga ir likumdošana attiecībā uz pārtiku, kurai jāņem vērā arī ražotāja intereses, un jūs piedāvājat konkrētus pasākumus. Uh, Ko jūs domājat piedāvāt maziem vidējiem uzņēmumiem? E, jo 80-90% uzņēmumu ir mazie un vidēji uzņēmumi. Viņiem reizēm ir ārkārtīgi grūti uh, turēt līdz lielajiem, jo uh, ja kāds iesniedz sūdzību par šo te uh, mazo vidēju uzņēmumu produktiem, tad viņiem jā, nāks saskarties ar milzīgām izmaksām tie, tiesvedībā. Paldies! Satu Hasī lūdzu nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies ministrei par to, ka ieradāties pie mums eh, un runājat ar mums. Gribu uzdot jautājumu par vidas aspektiem, par eh, KLP vidas dimensiju, par eitrofikāciju, ko novērojam vairākās upēs, ezeros, tāpat arī jūras teritorijā, piemēram, Baltijas jūras piekrastē. Lauksaimnieki e, izgāž jūrā dažādas e, ķīmiskas vielas. Līdz ar to Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām pasaulē. Un par to liecina tas, ka Baltijas jūrā ir vislielākā jūras dibena daļa bez skābekļa. Tātad ir notikusi eitrofikācija. Visā pasaulē vislielākā šī te bezkābekļa jūras dibena zona atrodas Baltijas jūrā. Lauksaimniecība neapšaubāmi ir lielākais eitrofikācijas izraisītājs Baltijas jūrā un arī daudzās citās vietās. Tā ir problēma, kas ir bijusi tā kā piemirsta vai nolikta malā KLP kontekstā. Taču realitāte ir tāda, ka mēs nevaram uzlabot ekoloģisko situāciju Baltijas jūrā un upēs, ja neieviešam jaunu pieeju KLP. Baltijas jūra ir, manuprāt, visiem dāņiem ļoti tuva. Un tādēļ es gribu uzdot eh, jautājumu, vai šis jautājums Dānijas prezidentūrai būs svarīgs arī eh, ieviešot KLP reformu vai eh, strādājot pie šīs reformas. Lielas paldies, Satu Hasī! Nākamā runātāja Krista Klāslūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies ministras kundze par to, ka ieradāties vidas komitejā pie mums protams, mēs šeit runājam galvenokārt par vidi. Jūs runājāt par zaļo izaugsmu lauksēmniecībā, kas ir ļoti būtiska, lai saglabātu veselīgu vidi un cilvēku veselību. Diemžēl pavisam īsi pieminējāt KLP reformu un neizklāstījāt to detalizēti. Man šis jautājums šķiet ļoti svarīgs. Domāju, ka ir ļoti svarīgi šo reformu skatīt padziļināt, runāt par to, ko lauksaimniecība jau tagad dara attiecībā uz vidi, kāda ir savstarpējā atbilstība. Mēs redzam, ka visur ir nepieciešams vairāk un stingrākas kontrolas Dalību valstis jāmudina darīt kaut ko vairāk savstarpējā atbilstīguma nodrošināšanā, tā lai varētu sasniegt labu rezultātu. To pašu varētu teikt arī par dzīvnieku aizsardzību un dzīvnieku transportēšanu. Mēs saņemam ļoti daudz ēpastus no dzīvnieku aizsardzības organizācijām kuru pārstāvi sūdzas par to, kā tiek transportēti dzīvnieki. Domāju, ka šajā jomā ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību kontrolē transportēšanas laiks dzīvniekiem, ko ved uz lopkautu, noteikti jāierobežo līdz astoņām stundām visā Eiropā. Eh, astoņu stundu laikā jau nebūtu nu jāspēj nogādāt dzīvniekus uz kautu. Tālāk par augaisardzību runājot, jūs zinat, ka dalību valstu rīcību plāni ir jāiesniedz līdz 2012. gada beigām. Gribētu jūs aicināt parūpēties par to, lai šo plānu ieviešana arī tiktu saulēcīgi uzsākta ceru, ka šie plāni būs labi. Varbūt dalību valstīm nepieciešama palīdzība no jūsu puses to sagatavošanā. Un beidzot, dējēvistas, lūdzu parūpējieties par to, lai būros dētās olas, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības spēkā esošajām direktīvām, nenonāktu tirgu. Tas ir mans konkrētais lūgums par to, ko jūs varētu panākt uh, padome. Paldies, Jansens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies ministrs kundzei par prezentāciju. Ļoti liels prieks redzēt jūs Briselē. Var kolēģiem pastāstīt, ka ļoti labi pazīstu ministri, esam sadarbojušies Dānijā. Es domāju, ka jūs esat vislabākā sabiedrotā, kas vien mums var būt padomē turvāko mēnešu laikā. Man ir viens jautājums un viens komentārs. Pirmkārt, jautājums ir par kopējas lauksaimniecības politikas ekoloģizācija. Jūs teicāt, ka tā ir viena no jūsu prioritātēm, un jūs teicāt, ka arī šobrīd neskarsiet pārāk sīkas detaļas. Mēs, protams, to saprotam, bet varbūt jūs tomēr īsi varētu pastāstīt par pamatprincipiem, kādiem vēlētos sekot. Daudzas zaļo organizācijas ir izteikušas bāžas, un es domāju, gluži pamatoti par to, ka šī te uh, reforma varētu būt tāda kā izmazgāšana zaļā ūdenī, uh, reformējot KLP, taču patiesībā nekādu labumu vidē tā nedos. Kādas ir jūsu prioritātes, kas ir vissvarīgākās, lai ekolizācija patiešām arī notiktu un nebūtu tikai atsāizmālēšana? Otrkārt komentārs. Pirmkārt, liels paldies par to, ka jūs pieminējāt astoņu stundu kampaņu, kuru internetā uzsāku es, un esam savākuši jau vienu miljonu parakstu. Daudzi no kolēģiem šajā komitejā šo kampaņu izvērst savās dalību valstīs, un mēs esam ļoti priecīgi par to. Piedāvāšu jums vēl vienu papildus argumentu, ko varat izmantot padomē. Komisārs Dālī nevēlējās iesniegt priekšlikumu likumdošanas pārskatīšanai. Taču ir divi priekšgājēji, Kipriāno kungs un Vasiljo kundze. Abi solīja, ka šī lieta tiks pārskatīta ne tikai vājiem vārdiem. Viņa teica, ka tas noteikti tiks izdarīts. Pat eh, Barroso, kas bija priekšnieks šiem abiem komisāriem, redz, ka tā ir problēma. Viņi solīja parlamentam to risināt, pagaidām komisija nav šo solījumu pildījusi. Lielas paldies! Vēl divi runātāji. Kris Stēvis, pēc tam Karls Šlīters. Paldies, ministrs kundze. Es saprotu, ka jums ir ļoti plašs darbības e, lauks kopīgā zivsamniecības politika un tās reforma, KLP reforma. Mm, jūs, protams, visu nevarējāt sīkā aprakstīt. KLP reforma nākamo mēnešu laikā būs mana darbības prioritāte. Es labi apzinos to, ka zivsaimniecība netiek risināta ministru līmenī e, tik lielā mērā kā prioritāte, kā tas būtu nepieciešams. Uh, bet tas būtu nepieciešams, ja mēs vēlētos veselīgus jūras un labus zivju krājumus arī nākamajām paudzēm. Mēs zinām, ka esam nodarījuši lielu kaitējumu jūras vidē. Kopējās dzīvesamniecības politikas reformas nozīme ir pilnībā jāapzinās. Mans jautājums tāds. Vai jums ir pietiekami plašs politiskais atbalsts, lai to izdarītu? Vai jūs saņemat pietiekamu atbalstu no uh, Eiropas premjerministriem? lai varētu ieviest vajadzīgās pārmaiņas. Vai tas ir jautājums, kur mums vajadzētu virzīt, kur vajadzētu izdarīt spiedienu padome, lai padome nākt klajā ar paziņojumu, pasakot, ka visos valdības pārvaldības līmeņos vajadzētu to apzināties. Tas nav kārtēreiz kārtējais zvejnieku jautājums, kas ir kaut kur pavisam zem mūsu darba kārtībā. Nē, tam ir jābūt vienam no prioritātēm. Ar to cieši saistīts ir. Uh, Eh, ja, viens problēma jautājums. Līdz šim ik gadus decembrī tiekas lauksaimniecības ministru padome un ministri sadala nodokļus un kvotas, neskatoties uz nekādiem zinātniskiem pētījumiem. Dzīvsaimniecības reforma paredz it kā ilgtermiņa menedžmenta plānu ieviešanu, un tomēr manam atšaubas, ka daudz no jūs kolēģiem ministriem padomē mm, nevēlēsies atteikties no uh, savām pilnvarām un dot jau kādu teikšanu parlamentam vai kādam citam vai kādām citām struktūrām. Vai jums ir kādi komentāri vai ideja šajā jautājumā? Paldies Krisam Dēvisam un pirmā raunda pēdējais runātais Karls Šlīters lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, sveicu jūs ar ievēlēšanu komitejas priekšsēdētāja amatā. Labdien, ministras kundze! Jūs varbūt eh, jau nojaušat, ka arī es runāšu par dzīvnieku transportēšanu. Šeit tika pieminēta kampaņa, kuras rezultātā esam savākuši miljonu parakstu. Krista Klāsi jau arī runāja par šo jautājumu, un Dans teica, ka me, mums ir doti solījumi no iepriekšējiem komisāriem par šo pārvadāšanu astoņām stundām. Mums komisija reizēm saka, mums ir problēmas ar ieviešanu vai problēmas ar normatīviem aktiem Un komisija bieži vien domā, ka vajadzētu galvenokārt eh, koncentrēt spēkus uz ieviešanu. Es domāju, ka, lai uzlabotu šo ieviešanu, mums vajadzētu likumdošanas ceļā samazināt transporta laiku. Tas palīdzētu ieviest jau esošos tiesību aktus. Jūs nepieminējat ievadrunā ģenetis modificētos organismus, vismaz es to nedzirdēju. Gribētu zināt, kāds jūs viedoklis par to. Arī tur mums ir iniciatīva, ko parakstījusi miljons iedzīvotāji. Ministras kundze pieminēja arī antibiotika rezistences problēmu. Ir vairāki produkti, kur ir marķieri vai marķējošais gēns atrasts attiecībā uz kuriem. Domāju, ka valsts iepirkums un valsts pasūtījums ir viens no jautājumiem, ko mēs varētu izmantot. Uh, kas varētu palīdzēt vietējiem eh, lauksaimnieciskiem ražotājiem iekļūt tirgu, kas varētu arī palīdzēt uzlabot dzīvnieku labturību. Manā valstī šobrīd ir vairākas lietas tiesā. Eh, visās runa ir par to, ka pašvaldības vēlējās uzlabot dzīvnieku labturību, bet tās tiek iesūdzētas tiesā. Uh, Es ceru, ka Dānijas prezidentūra ietekmē šo jautājumu risināšanu pozitīvā veidā un novēlu jums veiksmi. Lielas paldies, Kārlam. No, no savas puses arī var sveikt tevi ar, eh, ar to, ka esi ievēlēts eh, vicepriekšsēdētājā matā. Tagad došu vārdu atkal ministrei, lai viņa atbild uz šiem jautājumiem. Paldies! Paldies visiem šiem jautātājiem par ļoti svarīgajiem jautājumiem. Cik daudz laika jūs man atvēlēsiet? Cik stundu man ir? Šie jautājumi ir ļoti, ļoti svarīgi. Darīšu, kas ir manos spēkos, lai atbildētu uz tiem. Daudz jautājumu bija par dzīvnieku labturību. Domāju, ka ir ļoti būtiski, lai Dānijas prezidentūra uzsāktu dažādas debatas prezidentūras laikā. Mēs noteikti uzsāksim debatas par dzīvnieku transportēšanu, par komisijas paziņojumu, par dzīvnieku labturību, ko var ieviest ne tikai ar regulas palīdzību, par dzīvnieku labturības indikatoriem, piemēram. Esam paredzējuši organizēt konferenci Kopenhāgenā par šiem jautājumiem. Ceram, ka padomas secinājumi arī būs par šiem jautājumiem. Šis ir svarīgs jautājums. Bez tām var teikt, ka es saprotu arī to, ka daži no tiesību aktiem, kas tapuši pagātnē, izrādās grūti ieviešami. Jūs jau paši saprotat. Nu, piemēram, jautājums par dējai vistām, ko klāsas kundze šeit pieminēja. Domāju, ka tagad mums ir jārunā par sekojošo. Ieviešanas periods, ja tas ir garš, mm, tādēļ, ka tas ir pietiekami sarežģīts, ražotājiem jābūvē jaunas kūtis, jauni būri un tā tālāk. Mēs paredzam ļoti garu ieviešanas periodu, teiksim, 10, 12 gadu ieviešanas periods. Bet šī perioda laikā mums ir nepieciešams kaut kādas robežas šķirtnes tā, lai būtu caurskatām šis ieviešanas veids. Tad arī dalību valsts jutīsies atbildīgas. Mēs šajos te robežšķirtnes punktos varam viņām uzdot jautājumus, cik tālu tās tikušas regulas ieviešanā. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varētu nodrošināt atbilstību likumdošanai. Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieņemam, ka atsevišķas valstis joprojām neievēro šos te noteikumus. Uh, tikko kā dzirdēju komisijas pārstāvis sakam, kā runājot par bateriju būriem, kuros tiek turētas dējēvistas, komisija uzsāks pārkāpumu procedūru attiecībā pret 14 dalību valstīm. Nezinu, ko jūs par to domājat, taču man šķiet, ka tā ir ļoti strauja operatīva komisijas rīcība. Bez tām mēs diskutējam arī par to, kas notiks no 2013. gada 1. janvāra ar šo jautājumu. Tālāk par antibiotika rezistenci. Jā, ir lielas viedokļa atšķirības dalību valstīs, kā tiek risināts šis jautājums. Mums, kā prezidējušai valstī, šķiet, ka mēs varam uzsākt iniciatīvu, kas saucas Viena veselība. Dānijā mums ir tāda kā ziemeļu nostāja, ko varbūt būs grūti atbalstīt visai Eiropas Savienībai. Tādēļ iesāksim ar to, ka skaidri noskaidrosim, cik plaši tiek lietotas antibiotikas. kādas tiek lietotas, cik daudz, kā mēs varētu samazināt lietoto antibiotiku apjomu kopumā, gan kopējo apjomu, gan arī specifisko antibiotiku lietojumu specifiskās zāles, kuras varētu potenciāli izraisīt problēmas, izraisīt šo rezistenci. Jo mums ir jāsniedz pilsoņiem nākotnē iespēja arī tikt izārstētiem. Tas būtu vienkārši briesmīgi, ja mēs nevarētu ņemt cilvēkus pretī slimnīcās vienkārši tādēļ, ka esam pagātnē lietojuši pārāk daudz antibiotiku un visiem izstrādājusies rezistents, un tādēļ viņi jāved uz slimnīcu. Tas ir ļoti prioritārs jautājums, noteikti pievērsīsim tam lielu uzmanību prezidentūras laikā. Par pārnatiem šiem atsevišķajiem produktiem. Jūs, dārgie draugi, izklausāties ļoti optimistiski. Lang, de Langas kundze, man šajā jomā ir zināmas cerības. Es ceru, ka būs pirmā lasījuma vienošanās šajā jautājumā par parnatiem. Nav taču tādu domstarpību šajā jomā, kuras mēs nevarētu pārvarēt. Šobrīd vienošanās ir tikai sākotnējā fāzē, arī padomē, Es zinu, ka padomē ir ļoti plaša atbalstam, lai VLCD tiktu iekļauts šajā priekšlikumā. Bet debats vēl notiek. Godīgi sakot, es eh, domāju, ka būtu pāragri jums eh, vēl stāstīt par visu to, kas ir noticis. Jūs uzdevāt jautājumu arī par glutēnu. Domāju, ka ir ļoti svarīgi padomē paturēt prātā, ka e, glutēna netolerējošo cilvēku aizsardzība ir noteikti jānodrošina. Cilvēkiem, kam ir alerģija pret glutēnu, jāpiedāvā tāda paša līmeņa aizsardzība, kāda tā ir šobrīd, to nedrīkst mazināt nākotnē. Iespējams, ka mums kaut ko vajadzētu darīt marķēšanas jomā. Es um, nedaudz vilcinos iekļaut to jaunajā regulas projektā šo te glutēnu problēmu. Kā likt dalību valstīm strādāt? Tas ir labs jautājums. Nu, pirmkārt jāsaka, es domāju, ka dalību valsts strādā. Domāju, ka strādājoša Eiropa nozīmē to, ka mēs visi strādājam. Šobrīd pārdzīvojam finanšu krīzi, ir grūti laika Eiropas Savienībai, un tomēr mēs e, turpinām darbu. Domāju, mēs, kā Dānijas prezidentūra, droši varam teikt, ka tiekamies visu laiku ar cilvēkiem, kas ir gatavi kaut ko darīt, gatavi virzīties uz priekšu, mainīt lietas. Es šeit runāju par dzīvnieku aizsardzību. Un tāpat kā tajā, es domāju, arī citās jomās ļoti svarīgi regulās paredzēt šo te implementācijas kontroli, tā lai visa Eiropa tomēr virzītos uz priekšu pārtikas izšķērdēšana. Ak jā, tiešām piekrītu Rīsas kundzei, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies parlamentam par to, ka šis būtiskais jautājums uh, ir iekļauts darba kārtībā. Es zinu, par to jūs runājāt arī plenārsēdē. Šobrīd man nav ļoti daudz informācijas par iniciatīvām padomē attiecībā uz šo jomu. Ir padomas secinājumi, kas tapuši decembrī par šo jautājumu. No Dānijas redzes punkta varu teikt, ka mūsu valstī šim jautājumam tiek pievērsta ļoti liela nozīme. 60% tiek izmantot bioloģiskie produkti eh, visās publiskajās eh, virtuvēs, kas gatavo ēdienu tātad dažādām sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Un arī pārtiks taupīšana ir ļoti svarīgs jautājums. Tālāk pašpietiekamība un pašapgāda ar pārtiku, kas šeit tik pieminēta. Mēs, protams, saprotam, ka. Eiropa eh, dzīvo globālajā pasaulē, mēs esam daļa no pasaules. Tad, ja runājam par eksportu, Tad ir ļoti svarīgi finanšu krīzes apstākļos saņemt līdzekļus arī no ārpus. Tāpēc mums ir nepieciešams eksportēt produktus. Hasīkundze uzdeva jautājumu par dažādiem eh, piesārņojumu veidiem, jo īpaši Baltijas jūrā. Baltijas jūra, manuprāt, ir ļoti svarīga. Tā ir viena no viss visproblemātiskākajām jūrām, kādas vispār mums ir. Mēs zinām, ka lauksaimniecība lielā mērā ir radījusi šīs problēmas un tādēļ tā jāiesaist problēmas risināšanā. Domāju, ka lielā mērā to var risināt caur ietvaru direktīvu ūdens jautājumos. Šī direktīva šobrīd tiek pārstrādāta. Otrakārt, ja runājam par KLP reformu, Tāda ekoloģizācijas elementi noteikti ir jāievieš tajā, jo tie arī cieši saistīti ar dzīvnieku ēdināšanu. Jorgensēna kunga jautājums par ekoloģizāciju ir arī saistīts ar to, proti, lai mēs ne tikai izmazgātu zaļā ūdenī šo lauksaimniecības politiku, bet patiesi to ekoloģizētu. Kā, lai, kā darīt, lai ekoloģijas pasākumi nepalikt tikai uz papīra, lai mēs redzētu to reālos rezultātus arī dabā. Uh, Tas noteikti būs ļoti svarīgs jautājums. Jūs iespējams zināt, ka subsīdijas KLP pirmajā pīlārā tiks izmantāts tikai par 70%. Zemniekiem būs jāievieš ekoloģizācijas pasākumi, lai saņemtu pārējos atlikušos 30% no šīm subsīdijām. Domāju, ka padomē mums būs debates par dažādiem ekoloģizācijas elementiem. Šobrīd runa. Ir par mežu atjaunošanu un tam līdzīgi. Bet iespējams, ka šajos piedāvājumos mums ir jāpiedāvā vēl kaut kādi citi pasākumi Mm, varbūt, ka pasākumiem jābūt atšķirīgiem atšķirīgās valstīs. Augsnes ir atšķirīgas, klimati ir atšķirīgi dažādās Eiropas zonās. Un tādēļ risinājumi varētu arī būt atšķirīgi. Otrs risinājums ir skatīties uz otro pilāru un redzēt, cik daudz ekoloģizācijas var paredzēt tur, bet tās jau ir citas debatas nevaru jums piedāvāt nekādus secinājumus, jo padomē vēl šīs debats nav notikušas. Prezidentūrai ir atsevišķas idejas, kuras es tagad mēģinu arī jums piedāvāt, bet tās pagaidām ir tikai ideja līmenī. Dēvis kungs, jūs runājat par zilsēmniecības politikas reformu. Jūs uzdevāt jautājumu, vai mums ir pietiekoši daudz politiskās intereses un atbalsta. Ja jūs izlasīsiet komisijas priekšlikumu, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, tad jūs izdarīsiet secinājumu, ka tā ir visilgtspējīgākā zivsaimniecības reforma, kādu jebkad esat redzējis. Vismaz es to tā redzu. Ilgtspēja ir pamatvērtība, kas vijas viscauri šai reformai jautājums pats būtiskākais ir, vai šī reforma tādā veidā arī varēs tikt ieviesta, vai tā darbosies praksē. Apzinos, ka ir atsevišķi jautājumi šīs reformas kontekstā, kas mums ir jārisina. Bet, protams, līdšanajā sarunās jau ļoti, ļoti daudz kas ir panākts. Jūs nedaudz kritiski izteicāties par sarunām padomē, kas, notiek, kas notika pagājušā gada decembrī, un runa bija par nozvejas kvotām. Es domāju, 11. gada decembrī notika debatas par to, vai nevajadzētu atteikties no pārvaldības plāna Ziemeļjūrā. Uh, Tā kā jūs uzdevat jautājumu par padomu, tad padome nebija par to, lai šo attiektos no šī plāna. Padome saglabāja Ziemeļjūras ilgtspējas mērķus. Mans prezidentūras laikā zivsaimniecības sarunas vēl nav notikušas, tās vēl ir priekšā, un man šķiet, ka šajā jomā mums ir ļoti plaša politiskā interese. Man šķiet, ka esmu atbildējusi uz daudziem jautājumiem. Es droši vien ļoti ilgi runāju, taču bija tik daudz un svarīgi jautājumi, ka es nevarēju izteikties īsāk. Snim. Jā, mums ir vēl mazliet laika. Mums, protams, ir jāizmanto šis laiks, lai uzdot jautājumus un saņemt arī atbildes. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, visi, par ko runājam gal galā. Tiem saistīt tiesību aktu pieņemšanas darbs. Tagad nonākam pie otrā jautājuma raunda, kārtas. Un vispirms došu vārdu um, lietuviešu kolēģai. Liels paldies, Markunaitis kundze saka. Jautājums varbūt atkārtosies. Mans jautājums saistīts ar laukse, kopējo lauksaimniecības politiku. Komisija ir likus priekšā vairākus priekšlikumus, ir tīpaši. Ja saistībā ar šo vidē draudzīgo pasākumu veikšanu, tātad grīningu. Parlamentā par šiem jautājumiem, protams, arī runājam, bet redzam, ka pastāv milzīgas domstarpības starp dažādām dalību valstīm. Dažas dalību valstis ņem vērā savu zemnieku, lauksemnieku viedokli, citas savukārt saka, ka lūk, ka šāda veida administratīva pasākuma tikai palielinātu izmaksas. Un tad lauksaimnieki samazinās darbības apmērus laukos. Bet jāsaka, nekā konkrēti šobrīd nesam dzirdējuši. Un šīs diskusijas starp valdībām un lauksaimniekiem nepie kā vēl nav novadušas. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Nu, tas tā drīzāk eh, intereses pēc to uzdošu. Pievēršamies, piemēram, pārtiks produktu dažādajai kvalitātei dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un šī kvalitāte patiešām ir ļoti atšķirīga konkrētiem produktiem. Es nezinu, vai esat dzirdējusi par šādām diskusijām, bet ko domājat par šo milzīgi atšķirīgo produktu kvalitāti dažādās dalībvalstīs? Paldies, tārāk nākamā runātāja Kārina Kalna. Jā, herzlichen Dank in weiten Bereich. Liels paldies, saka Kādenbachas kundze. Ministra faktiski jau atbildēja uz jautājumu, ko sākotnēji grib uzdot jo to gribēju uzdot tieši par bakteriālo rezistenci. Bet varu uzdot jums arī citu jautājumu par pētījumu, ko saņemam pirms pāris dienām no Zviedrijas. Viņi ir konstatējuši, ka tekstilu izstrādājumos ļoti daudz materiāla tiek apstrādāta ar pretbakteriāliem līdzekļiem. Un tad, kad šie, protams, materiāli tiek mazgāti, tad daudz no šīm substancēm, vielām pēc tam nonāk notekūdeņos. Komisija šķiet par šo problēmu ir informēta, um, tiek pasūtīti pētījumi un tā tālāk, bet mans jautājums jums, ministrs kundze, ir šāds. Par biocīdiem runājot, vai jums ir kādi plāni, kas būtu saistīti ar tālāku pētījumu veikšanu un šī jautājuma risināšanu? Biocīdu regula jau tiek plānota. Bet viss šis jautājums par biocīdu produktu noplošanu notekūdeņos netiek ietverts šajā regulā. Tas pats attiecas uz citiem līdzīga veida produktiem, tātad produktiem, ar ko tiek apstrādāta tekstu izstrādājumi, kas pēc tam nonāk notekūdeņos. Paldies! Paldies! Tālāk Šnelhārta kungs lūdzu. Lielas paldies, ministrs kundze! Protams, vienmēr ir ārkārtīgi interesanti pačalot ar prezidentūras pārstāvjiem. Es domāju, ka jūsu programma nu diena ir ļoti ambicioza. Bet, ja nu tagad skatāmies uz tiem tematiem, par ko jūs runājat, tad saprotam, ka saprot, sastopamies ar vienu milzīgu problēmu. Eiropā ir finanšu krīze. Mēs šobrīd lēmjam par tik daudz noteikumiem parlamentā un citur, bet dalību valstis tos nevar īstenot. Uh, Un tā arī šī problēmas pati būtība. Mums katreiz atkal jāsāk viss no jāsam, lūk, runājam par KLP. Esam tik ārkārtīgi daudz jau strādājuši pie tieši, pie tieši šķērsta, šīs šķērs atbilstības, lai nonāktu pie veselīgiem pārtiks produktiem, nekaitīgiem produktiem un tā tālāk. Bet kā gan mēs varam atrasināt šo pretrunu? Jo, ja nav sadarbības starp vidas komiteju un komisāru, piemēram, man enerģētikas komisāru, tad kam? Tad tas atrisināms nav. Tālāk šīs eh, nepieciešamais procents teritorijas, kas tiktu pakļauts grīningam, ja vidē draudzīgām um, procedūrām un projektiem, kā to nodrošināt? Es, protams, negribu apšaubīt visu šo grīningu ideju, bet mums ir jāsaprot, e, kas jau šobrīd notiek uz vietas. Nav jau tā, ka mums būtu dažādi viedokļi par to, bet reizēm mēs vienkārši izvairamies no reālo problēmu apspriešanas, parāda dzīvnieku transportu runājot. Te ir, te ir milzīgi daudz lēmumu gan transporta jomā, gan citur. Esam jau pētījuši lūk dzīvnieku psiholoģiju un tā tālāk esam nonākuši pie jauniem atklājumiem, respektīvi, ka tieši laiks ir no svara, respektīvi, cik ilgs laiks paiet no brīža, kad dzīvnieki tiek sadzīti transporta līdzekļos un tad, kad tie no turienes izkļūst. Bet jādomā jau arī par to, kādi ir šie transporta līdzekļi, kā tie aprīkoti, kur notiek šī iekraušana, izkraušana. Ir jau labi teikt, ka lūk, ierobežosim to visu uz astoņām stundām, bet uh, ir jau arī citas nianses. Un ministrs kundze. Jūs esat atbildīgi arī par lauksaimniecību, vai ne tā? Nu tad jau jums jāņem vērā arī tas, ar kādām problēmām iedzīvotājs sastopas veselības jomā. jo galu galā, ja gan dievie, gan resnie saņem vienas un tās pašas tabletes kādas slimības risināšanai, tad rezultāts var būt neveiksmīgs. Tas pats attiecas uz dalību valstīm. Par pārtiks produktiem runājot, jā, tas ir arī ar kā par pārtiku kā tādu, tas ir ļoti svarīgs temats. visi šie lietošanas beigu termiņi, nu te tādas nepareizas idejas dzirdam pilnīgi šķērsām. Jo gal galā šīs idejas ir ārkārtīgi bīstams. Es nezinu, vai iespējams rast kādas alternatīvas, bet nu vismaz diskusijas vajadzētu par to sākt. Paldies! Paldies, saka priekšā tā Šnelharta kungam. Tālāk Linda Makēvan lūdzu. Paldies! Ministrs Kundze, paldies par visu, ko jūs jau mums pastāstījāt. Atzinīgi vērtē visu, ko jūs teicāt par predbakteriālo rezistenci. Šeit parlamentā par to esam runājuši. Nu, diemžēl bija arī ļoti plašs lobijs um, par, par zālēm un tika teikts iedzīvotājiem, lūk, ka tas nemaz nav tik būtiski, bet kad mēs devāmies uz zāle, zāļu aģentūru, konstatējām, ka tā tiešām ir problēma un profesionāļi par to uztrauc. Es domāju, ka mums svarīgi uh, skatīt abu šos elementus, ne tikai pārliecīgo lietošanu cil, cilvēku ārstēšanā, bet arī zāļu izmantošanu veterinārijā. Par zivīm runājot kā jau Kris Devis teica, tas būs milzīgs svarīgs jautājums. Miljons cilvēku parakstījuši uh, dokumentu par zivju ilgspējību, tieši tāpat kā par dzīvnieku transportu, un es domāju, ka tas ir jāņem vērā, jo sabiedrība tas ārkārtīgi interesē. Ir pagājuši tie laiki, kad varējām domāt, ka, lūk, ha, iedzīvotājiem jau tas neinteresē, par to runājam tikai Bras Briselē. Nē, iedzīvotāji tagad uztrauc par to, kas notiek ar zivīm, kāda ir zivu krāmiņa, šobrīd viņi pat sāk Briselu vainot pie kaut kādām negācijām šai jomā, ja pietrūks zivi, pietrūks zvejas lomu, nu tad eh, vai no Brisela, un galvā mums galvā lielākā krājuma noplasināšana bija 50. un 60. pirms mēs pievienojamies kopējai eh, zivsvainības reformai. Kad jūs runājat par gaļas inspekcijām, jūs teicāt, ka būsiet arī kāds seminārs. Priecājos, ka šeit arī Šnelhārt kungs, jo viņš ir eksperts gaļas inspekcijas jautājumos. Bet pagātnē. Ne Esam e, dzirdējuši, ka uzņēmumi saņem lielāku teikšanu, it kā paši, inspek paši veido inspekcijas. Nu, mums šeit parlamentā par to ir plašas diskusijas. Mēs vēlamies tomēr, lai inspektori būtu neatkarīgi, nošķirt no uzņēmumiem, jo daudz inspektīju rezultātā konstatējam, uh, ka šās inspekcijas tomēr nav pilnīgi objektīvas, ja inspektori ir no uzņēmuma iekšienes. Tāpēc es ceru, ka jūs ņemsiet vērā šo nepieciešamību pēc neat, inspekciju neatkarīgas, neatkarības savos darb, savā darbā. Paldies, saka priekšādātājs Makevens kundzei. Tālāk. Girlangs kundze. Nē, viņi ir jau izteikusies, tad Haukens kundze. Labdien, priekšsēdētājs kundze! Arī es izmantošu iespēju runāt mūsu mācas valodā. Sveicināti šeit, ir ārkārtīgi patīkami redzēt jūs šeit, un es vēlētos pateikt tev kaut ko ļoti svarīgu. Un, protams, es vēlētos, lai tiešām jūsu prioritātes tiktu izpildīts, un es vēlētos šeit runāt par tā saucamajiem novatīvajiem pārtiks produktiem. Šie pārtiks produkti ir tādi prātus sajaucoši, jo komisija un padome iespītējās, un man vismaz izskatījās, ka eh, patiesībā tā ir lobētāju kompetence, un tas nenāks par labu iedzīvotājiem. Tāpēc eh, es vēlētos zināt, kāpēc, piemēram, Spānija un Zviedrija bija pret to. Uh, Dānija mēģina konstruktīvi darboties šajās sarunās, līdz ar to mums būtu ļoti patīkams pamatpunkts, ja jūs mazliet uzspiest uz komisiju un pieprasīt, lai viņi sagatavo kādu savu rīcību punktu. Patiesībā mums ir ļoti svarīgas stratēģiskas sarunas. Ko darīt ar klonētajiem dzīvniekiem un ar klonētu dzīvnieku nākamo paudzi? Tātad, piemēram, klonētus dzīvniekus uh, ja tos um, noslaktē, ja tos. Eh, es uzskatu, ka kā, kādā ziņā vajadzētu eh, rīkoties ar klonētu dzīvnieku nākamajām paudzēm. Patiesībā mēs runājam par izsekojamību. Komisija ir pateikusi, ka izsakojamība klonātiem dzīvniekiem nav grūta, un tomēr es uzskatu, ka šeit ir ļoti būtiska iespēja kaut ko sagrozīt mums eh, vajadzētu runāt par šiem jautājumiem, jo šeit likumdošana vēl nav, pati, eh, nav izstrādāta. Vēl bez tam nanotehnoloģijas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu arī Dānijas prezidentūrā runāt par nanotehnoloģijām, un tev šis jautājums ir ārkārtīgi tuvs. Vēl bez tam eh, tu esi strādājis ārkārtīgi konstruktīvi, un es no tiesas un sirds ceru, ka tu sāki strādāt ar šiem jautājumiem. Un divi maziņi jautājumiņi. Uh, Viens, un tas varbūt eh, nenāk no manis, bet patiesībā tu neatbildēji Karla Šlitera jautājumam par ģenētiski modificētajiem organizētājiem, un mēs uzskatām īpaši zaļā politiskajā grupā, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un otrs, es vēlētu šeit pieminēt, un tas ir Dānijas jautājums, tā tad lūguma raksta komitejā ir iesniegts jautājums par Līmfjorda mīdiju audzētājām un es, audzētavām. Un es vēlētos, lai komisija atbild uz šiem jautājumiem. Tā tad Mēs Dānijā uh, izmantojam kaut ko tādu, kas ir aizliegts citās valstīs, proti Natura 2000 aizsargājamajās teritorijās tiek audzētas mīdijas un viņas tiek noskrāpētas no klintīm, tā ir aizsargājamā teritorija. Un uh, es vēlētos arī runāt par veselīgām darba vietām. Tātad e, es vēlētos vēl uzsvērt, ka lūgumrakstu komitejā mēs šiem jautājumiem runājam, un es uzskatu, ka arī NV komiteju tas lielā mērā skar. Nākamais, kādā veidā notiek liela apjoma zivsaimniecība aizsargājumās teritorijās. Tātad eh, Limfjords ir sava veida Eiropas koraļa rifs, un es uzskatu, ka to mums vajadzētu Eiropā aizstāvēt. Bet vispirmām kārtām par klonēšanu. Vielen Dank. Liels paldies, saka priekšsādātājs un pēdējais runātājs šajā raundā - Kārls Hainz Florence. Un tad pēc tam Šluterkungs, kas vienkārši grib uzdot nelielu papildus jautājumu. Kārhains Frolens, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ministrs Kunz, ka ieradāties pie mums šodien. Jautājumi jau daudz tika uzdot arī tādi, kas mani interesē, tāpēc tās, protams, tos, protams, neatkārtošu. Pagājušā rudena man bija tā Mm, tas, tas gods būt iesaistīties darbā ar komisiju, strādājot pie elektron, elektroniskajumiem. Un jāsaka, tas, kas beigās iznāca kā darba rezultāts vīdes ministru sanāksmē, bija vienkārši katastrofa. Katrai valstī bija pilnīgi savs viedoklis, neviena valsts nebija gatava piekāpties. Tas bija, protams, saistīts ar ekonomiskām interesēm un nepietika uzdrošināšanās no valstu puses spērt solus priekšu. Eiropeiskā virzienā. Neviena valsts nepaturēja šo Eiropas aspektu prātā. Viņas tikai un vienīgi raudzījās uz saviem nacionālajām interesēm un to, kas viņiem būtu vieglāks, centās aizsargāt šīs nacionālās intereses visdažādākajos veidos. Un tāpēc ministrs Kunz gribētu jūs lūgt uzņemties aktīvu lomu strādājot padomē Otrais punkts, ko, nu, pie kā strādājam nu jau gadiem, ir jautājums par arvien pieaugošo koncentrāciju mazumtirdzniecībā. Nu, Vācijā, piemēram, astoņi uzņēmumi nopērk 80% viss cūgais, kas tiek saražot, un tad jau nav nekāds brīnums, ka lauksaimnieki saņem tikai 5, 6, 5 vai 6 eiro par cūku. Jo noteikumi šādā veidā tiek milzīgi pārkāpti. Nu, tur, tur tajās tumšajās uzņēmējdarbības dzīvēs norisinās tādas lietas, par ko mēs varam tikai pabrīnīties. Visi šie multinacionālie lielie uzņēmumi, kā, ko mēs darīsim lietas labā, kā apturēsim šo situāciju? Es gan nezinu īpaši daudz neko par, par uh, vistām un to audzināšanu, bet man liekas, ka arī tur kaut kas tomēr īsti nav kārtībā. Cik tad gal galā ir, uh, cik tad gal galā ir, uh, ja 260 par vienu vistu, tad cik tad līdzekļi aiziet par visu šo transportēšanu un kur kā risināt šo problēmu? Nu, man liekas, viena vien atbilde ir acīm redzama, respektīvi nonāk pie tāds daudz vietējāk rakstura produktu pārdošanas un izplatīšanas un tirzniecības. Uh, vajadzētu plašākus kontaktus tieši starp zemniekiem un patērētājiem, šo tiešo saikni, un tad nebūs svarīgi šīs astoņas transporta stundas un tā tālāk. Piekrīt visam, ko teica Šnelhart kungs. Bet jāsaka, man ir vēl viens cits arguments, kas nāk tieši no manis personīgi, nu, domāju, ka varētu pat vēl vairāk samazināt šo transportēšanas laiku. Dānija varbūt tas neizdotos. Nu, tad ir problēma, jo, ja jūs vēlaties savu šķiņķi sūtīt uz Spāniju, tad, protams, to nevarat uh, darīt, jo, nu, cūkas dzīves turp nevar vest. Bet es domāju, jums varbūt vajadzētu būt drosmīgiem un jāsaka, lūk, kāpēc mēs paredzam tieši šo laiku un nevis garāku laiku transportēšanai. Bet Šnelhert kungam taisnība. izmantošanas datumu, tātad pēdējais izmantošanas datums arī ir, arī ir problemātisks. Tas vairāk, šie, šī sistēma vairāk ir ražotāja labā un nevis patērētā labā. Es, man taču arī ir ģimene un, un bērni. Un tad, ja šie produkti ir, lūk, vairs nederīgi, tad tie visi tiek izmesti. Jā, nu, nu viss ir atkal izteikušies, Šluterkungam vēl mirklīt vārds. Nu, un pēc tam jau atkal sāksim atbildes. Jā. Paldies par, par reformām runājot. Protams, ka tirgie, tirgos jāmaksā par to, kas tiek saražots, un mums vajadzētu maksāt par ekosistēmu pakalpojumiem, ne tikai par zemes izmantošanu. Bet, lūk, jautājums. 3. 5. jūnijā sanāksmē, ko jūs teiksiet? Ko jūs, ko, ko, ko jūs teiktu, ja mums vajadzētu nosūtīt deputātus un visus ministrus tādos pašos apstākļos uz Kopenhāgenu, kā tiek pārvadāti lopiņi? No nu, visiem šiem, visam šiem saitēm un tā tālāk un, un tam līdzīgi. Paldies Šluter kungam. Nu, pavisam īsts papildus jautājums no Šnelharta kunga puses. Nu jā, aizmirst kaut ko pavisam svarīgu. Es jau strādāju par eh, referentu arī pie ziņojuma, kas saistīts ar gēniem un gēnu regulātātad. Diezgan ilgu laiku gaida dokumenta projektu. Kad varam gaidīt priekšlikumu no komisijas šajā saistībā? Vai jūs izdarīsiet spiedienu uz komisiju šai ziņā? Es domāju, ka šis dokuments, šis tiesība akts būtu ļoti svarīgs. Jo Manuprāt, pašreizējās regulas, protams, ir labas kā pamats tālākam darbam, atsevišķām dalību valstīm un tā tālāk, bet, ja runājam par to, kas, piemēram, notiek lopu kautuvēs, tad problēmas joprojām pastāv. Mums ir vajadzīgs rast citu pieeju. Un mans jautājums tāpēc ir šāds, kad mēs beidzot saņemsim šo priekšlikumu? Vai tas notiks Dānijas prezidentūras laikā? Paldies Nāhārda kungam un tagad došu ministrēji iespēju atbildēt uz otrās kārtas jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Paldies, godātie deputāti, un paldies par uzdotajiem jautājumiem! Iespējams, ka es neatbildēju uz eh, tiešām uzdoto jautājumu par ģenētiski modificētajiem organismiem. Eh, Baroso piedāvājums šobrīd ir spēkā, un šobrīd šis piedāvājums ir iestrēdzis vidas padomē un tiks izskatīts vidas padomē martā. Optimistiski noskaņot neesmu, un tomēr prezidentūra darīs visu, kas tās spēkos, lai veicinātu sarunas šā priekšlikuma adekvātumā. Mēs saprotam, ka tas ir grūti sagramojams dokuments, un tomēr mēs vēlamies godīgas diskusijas un arī argumentētas sarunas. Tā ir prezidentūras nostāja par ģenētiski modificētajiem organismiem. Runājot par tā saucamajiem eh, novatoriskajiem pārtiks produktiem, tas bija Margaret Saukens jautājums. Jūs jautājāt arī par klonēšanu. Uh, un par izsakojamību, par šķērs izsakojamību. Piemēram, novatoriskajos pārtiks produktos. Uz šiem pārtiks produktiem ar tiem šobrīd ir tā, ka komisija sagatavos likumdošanas aktu. Padomu šobrīd gaida šo priekšlikumu. Bet Aukans kundze, jā, situācija šobrīd ir tāda, tā tad mēs izmantojam mūsu varbūt eh, spēku, un tomēr runājot par mīdijām Dānijas fjordā, domāju, ka par to mums būtu jārunā zem četrām acīm, jo patiesībā prezidentūrai tā nav prioritāte. Un prezidentūra arī šo, par šo lūgumrakstu komitejā iesniegto dokumentu neizteiksies. Makavens kundze pieminēja veterināros medikamentus un to pārmērīgu lietošanu. Tas ir ārkārtīgi smags jautājums, un mums vajadzētu varbūt arī uzsvērt tieši antimikrobiālo rezistanci. Bet ir jārunā gan par veterināro šā aspekta momentu, gan arī par cilvēku veselības aspektu, un abām šīm nozarēm ir jāmaina sava domāšana. Jūs pieminējāt to, cik svarīgi ir zivju rūpniecība un cik svarīgi ir runāt par zivīm, un es domāju, par to mums arī būs jādiskutē turpmāk. Un padoma izskatīs akvakultūras jautājumus, un tas pilnīgi noteikti ir saistīts ar zivsaimniecības reformu ilgtspējīga akvakultūra. Tātad ilgtspējība šis vārds atkārtojas vēl un atkal. Runājot par privātajām inspekcijām, jūs to pieminējāt gaļas kontrolas sakarā. Tātad gaļa, ar gaļas kontroli ir sekojoši. Ir regula, kura atrunā to, kā šīm inspekcijām ir jādarbojas, un lai gaļas kontrolas inspekcijas būtu ticamas. Dažkārt tiek novērot situācija, nē, sāksim, dar, teiksim tā, tātad padomi ir sagatavojusi savus secinājumus, kuros runa iet par to, vai vajadzētu būt privātām vai publiskām gaļas kontrolēm. Galvenais, lai gaļa tiek kontrolēta, bet, kā jau es teicu, mēs par to turpināsim diskutēt un arī par gaļas kontrolu efektivitāti būs diskusijas. Elektroniskie atkritumi, tas patiesībā nav mans eh, kompetences lauciņš Vienīgais, ko var pateikt, es zinu, ka mums ir tā saucamā V direktīva, un ar to ir bijušas daudz un dažādas diskusijas un sarunas. Bet eh, es nevaru to no prezidentūras puses jums oficiāli tagad pasniegt, bet no politiskās, no politiskās puses raugoties, un mans personīgais viedoklis ir tāds, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs varētu atkārtot pārstrādāt vai vismaz atkārtoti uh, izmantot visus elektroniskos atkritumos izmantotos metālus, un es uzskatu, ka tā arī būs viena no elektronisko atkritumu efektivitātes galvenajiem, galvenajiem uzsvariem nākotnē. Tagad varbūt runāšu nevis prezidentūras vārdā, bet gan kā politiķi citiem politiķiem. Vairāk no jums pieminēja to, kādas ir grūtības ar ķimikālijām, un tā ir taisnība. Vēlētos jums pateikt, ka šobrīd dzīve ir tāda, ka nu jau mēs visi zinām, ka mums ir problēmas ar ķīmisko rūpniecību. Mēs zinām, ka ķīmiskai rūpniecībai un ķīmiskajiem produktiem ir būtiski ietekmi uz cilvēku veselību, ka ķīmiskajiem produktiem ir ietekmi uz to, būs vai nebūs cilvēkiem bērni. Un patreizajā situācijā mēs tiešām ciešam no tā, ka mēs nevaram to argumentēt un zinātniski pierādīt un uzsākt pamatotas diskusijas. Un es no tiesas ceru, un ir, šis arī ir viens no tiem lauceņiem, kuros es kā politiķi aktīvi darbošos. Šobrīd ir tā, ka es tiešām baidos, ka pēc 20 gadiem mūsu bērni mums pateiks, jūs pirms 20 gadiem vēsturiskajā brīdī varējāt ko darīt un nedarījāt neko. Tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi runājot par ķimikālijām, mums ir nepieciešami argumentēt pierādījumi, lai varētu kaut ko apturēt vai pārtraukt. Ir svarīgi pierādīt, kā tas ietekmē mūsu veselību, kā tas ietekmē mūsu bērnu veselību un kā tas ietekmē, ietekmē vidi. Tātad Dānijā ir piedzimusi princesīte, jauna princesīte, un tas ir ļoti priecīgs notikums Dāņiem, un tas atkal ir personīgs dabas eh, paziņojums un nevis eh, prezidentūras paziņojums. Tātad ir tādi, kuriem dzimis bērni, un tas, protams, priecē, priecē bet prezidentūra darbojas ar veselu virkni dosjē. Varbūt, kad pāris noslēg, noslēguma vārdi. Jūs runājāt par eh, tā saucamo zaļināšanu un capping, kas ir griesti. Tātad viens ir tā saucamā zaļināšana un otrs ir samazināt birokrātisko slogu. Es uzskatu, ka tas tiešām Dānijas prezidentūrai būs izaicinājums. Piemēram, Dānijā 45 tūkstoši cilvēku saņem lauksaimniecības subsīdijas, un ja es viņiem uzdošu 170 jautājumus, lai saņemtu adekvātu atbildi, tātad šiem jautājumiem ir jābūt pareizajiem. Un ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir regula, ka mums ir noteikumi, kur viss kontrolē, bet ir pēc iespējas nepieciešams mazināt birokrātisko slogu, un tas arī būs mans ambiciozākais mērķis KLP. LP. Liekas, ka šobrīd esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Paldies par interesantajām debatēm. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die klaren Worte. Paldies, paldies godātajai. Ministrs kundzei, paldies par jūsu vārdiem un paldies eh, par to, ka jūs iezīmējāt Dānijas prezidentūras varbūt uzdevumus jo patiesībā ļoti daudz, kas no jūs teiktā, attiecās uz daudziem iedzīvotājiem. Atcerēsimies, ka, piemēram, kaut vai par dzīvnieku pārvadājumu jautājumu petīciju ir parakstījuši miljonus Eiropas iedzīvotāji. Un 1. aprīlī spēkā stāsies eh, Eiropas iedzīvotāju iniciatīva, tā kā mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, ka miljons parakstu par kādu tēmu savākti nebūs pēdējā iniciatīva, ko piedzīvojam. Un arī mums ir iespēja piedalīties Eiropas parlamenta organizētajā uzklausīšanā. Mēs eh, pilnīgi noteikti jūsu prezidentūras laikā piedzīvosim lielāku iedzīvotāju iesaistīšanos, jo jūs eh, vēlaties reformēt tādus svarīgus iedzīvotājiem jautājumus kā lauksaimniecības un zivsaimniecības politika, kas eh, ļoti daudziem iedzīvotājiem ir tuvas. Jā, mēs visi mācamies, zivsaimniecības politika un lauksaimniecības politika pēc Lisabonas līguma spē, spēkā stāšanās ir arī parlamenta kompetencē. Tā kā arī mēs pilnībā īstenosim mūsu pilnvars un piedalīsimies sarunās. Tātad tas nenozīmē, ka birokrātija palielināsies, tas nozīmē tikai to, ka visi lēmumi, kas tiks pieņemti, būs ilgtspējīgāki Ja mēs varam palīdzēt jums jūsu mērķu īstenošanā, tad mēs to darīsim. Paldies, ka jūs bijāt tik atklāta. Jautājumi bija samērā atsvaidzinoši. Ir patīkam, ka padomē šobrīd pūš jauni vēji. Es, godātā Gjerskovas kundze, novēlu jums jauku sešus mēnešus, un esmu pārliecināts, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs redzamies. Esmu pārliecināts, ka šī pirmā 12. gada puse būs samērā smaga, bet es jums novēru visu to labāko uzredzēšanos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 Līdz ar to mēs tiekamies šeit vēlreiz pulkstens 15. un esam pabeiguši priekšpusdienas sēdi. Un pēcpusdienā mums būs vēl viens cits ministrs, ar ko tiksimies, un visi kolēģi laipni aicināt pulkstens trijos.